Vārdu Tamsam Manam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis. Demografiskās pārmaiņas un uh, taisnīgums starp uh, paudzēm, tā ir man ziņojuma tēma, tas ir pamatots uh, dažādos pētījumos. Un tā pamatā ir arī dažādi skatpunkti dažādās uh, Eiropas Savienības dalību valstīs. Un uh, Es izmantoju iespēju arī konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām un komisiju. Mums bija neliela uzklausīšana Eiropas parlamentā. Tāda ir situācija. Um, cilvēki noveco un uh, viņi, viņi arī saglabā veselību ilgāk, viņi ir ilgāk aktīvi, viņi var piedalīties uh, ilgāk sabiedriskajā dzīvē. Uh, tā ir eh, pozitīva attīstība. Es neuzskatu, ka ir slikti, ka sabiedrība kļūst vecāka, es uzskatu, ka tam ir plusi, bet no otras puses eh, sarūk dzimstība, un tā rezultātā, eh, protams, rodas finanšu riski, un mēs saprotam, ka mēs vairs nevaram daudzus pasākumus ilgtspējīgi finansēt, tāpēc mums ir jāiesaistās jau agrīnā stadijā, un jānodrošina, ka nenotiek tas, kas jau notiek dažās Eiropas Savienības valstīs, proti, kad uh, viena paudze tiek uh, nostādīta pret otru un tiek paziņots, ka manas intereses ir svarīgākas nekā to otru. Tā nav pareizi. Uh, taisnīgums starp paudzēm, manuprāt, ir vienlīdzīgs sadalījums starp slogu un starp labumiem starp paudzēm. Uh, Un, eh, manuprāt, eh, taisnīga paauģa politika Eiropas eh, līmenī ir jāīsteno, bet mums ir vajadzīga arī dalību valstu iesaiste, vajadzīgs godīgs dialogs starp paudzēm. Un mums nav vajadzīga lieka polēmika, mums ir vajadzīga situācija, kurā ieguvēji ir visi. Es ierosināju paauģu bilanci visās mūsu dalību valstīs. Uh, lai mums būtu tāds e, informācijas e, instruments, e, kas mums varētu sniegt datus un prognozēt maksājumu plūsmu nākotnē, kādi slogi tad mums būs visiem kopā jāuzņems, kā mēs varam panākt to, ka, ka, ka tiks izvērtēta šīs sekas dalību valstu un starpvalstu līmenī un secinājumiem secinājumiem un risinājumiem nav jāatrodas kaut kur tālākajā plauktā, tie ir jāīsteno. Un eh, tāpēc mums ir vajadzīgas eh, saziņas platformas, mums ir eh, jāizmanto iespējas nevis iesaistīt tikai jaunos vai vecos, bet iesaistīt visu sabiedrību, lai viņi kopīgi uzņemtos atbildību pār nākotnes attīstību. Es uh, aicinu ieviest eh, Eiropas Savienības līmeņa jaunatnes garantijas. Un, eh, eh, lai, lai netiktu izniekoti cilvēku resursi un lai mums būtu iespēja nodrošināt to, ka jaunieši mm, jau agri spētu sajust līdzjūtību un uh, un, un, un, un spētu iesaistīties, tāpēc mums ir vajadzīgas šīs jauniešu garantijas. Un uh, pēc uh, bezdarba, kurš ir ilgis uh, sešus gadus, ikvienam jaunietim vajadzētu piedāvāt darba vietu vai izglītības iespēju vietu. Un šeit iesaistītajiem ir arī pašiem jāgrib piedalīties un pūlēties atkal iesaistīties. Un uh, mums eh, nav eh, jāgaida tikai uz valstīm, bet arī pašiem aktīvi jāiesaistās un. Un tāpēc es, eh, i, tad man ierosinājumi šie bija vērsti uz jauniešiem, bet attiecībā uz vecākiem iedzīvotājiem es ierosinu paktu 50 plus. Uh, kas paredzētu to, ka cilvēki, kuri vecums ir pārsniedzis 50, netiek e, izolēti, bet e, viņi e, tiek integrēti, tostarp arī darba procesā. Mums ir jāpiedāvā viņiem iespējas strādāt un strādāt kopā ar jaunajiem cilvēkiem gan jaunie, gan vecie gūs e, pieredzi, vecajiem būs šī pieredze, e, jaunieši atkal nāks e, klajā ar jaunām idejām, un līdz ar to veidosies komandas, kurās būs jūtams, ka paudzes, paudžu robežas tiek pārkāptas un paudzes sadarbojas. Un uh, Mums kā politiķiem būtu jāmēģina uzņēmumi, arotbiedrības un citas iesaistītās puses uh, aicināt uh, uz šādiem risinājumiem. Un mums uh, jāpanāk, lai darbinieki pēc 60 gadu vecuma varētu saglabāt savas darba vietas, cik ilgi viņi to gribētu, un arī, lai viņi būtu pietiekami veseli, lai viņi to varētu darīt. Tad, tad ir situācija ļoti lielā mērā mainījusies. Uh, Un mums ir savu iespēju robežās jāveic pasākumi. Svarīga ir arī nodarbinātības veicināšana gados vecākiem cilvēkiem, un es aicinu arī sociālos partnerus, arotbiedrības un citus iesaistīties. Es esmu ierosinājusi arī, lai mēs tautsēmniecības un uh, izaugsmes eh, jomā eh, īstenot pasākums. Trūksta eh, veciem cilvēkiem pielāgotu laikrakstu pakalpojumu, ar to nav pietiekami. Jauni, t, jaunieši varētu teikt, ka tas ir domāts veciem cilvēkiem vai uh, un, un bieži vien, eh, bet, bet notiek nu, pretējais, bieži vien jauniešiem tiek veltītas dažādas programmas un eh, situācija ir neapmierinoša ar veciem cilvēkiem un mums ir jārūpējas par pārmaiņām. Un eh, runājot par aprūpi, mūsu nodarbinātības komitejā bija virkne dažādu ziņojumu. Un uh, ir reģioni, kur šķiet, ka šiem vecajiem cilvēkiem nav tik daudz iespēju izdzīvot. Mums ir jāpārliecinās, kā mēs eh, atkal eh, varam eh, rūpēties par šo iespēju vienlīdzību. Uh, lai eh, iespējas būtu gan eh, jauniem cilvēkiem, kuri var eh, iegūt darba vietas un izglītības iespējas, gan arī citiem. Un, manuprāt, mēs nedrīkstam apstāties tikai pie politikas, mums šī politika ir arī jāīsteno gan jauniešu, gan veco cilvēku labā. Ja mēs e, aprūpes e, jomā nodrošinām to, ka visi tiek aprūpēti, ka var veidoties dialogs, un e, tiek aprūpēti nevien tie, kas ir tiešajā ģimenē, bet arī citi un, un ir pietiekami daudz līdzekļu, lai paši cilvēki varētu atļauties šo aprūpi un iesaistīt tajā jauniešus, eh, tostarp arī sociālajos dienestos. Un eh, jaunieši bieži vien ir norādījuši, ka viņi spēja labāk apieties ar jaunajām tehnoloģijām nekā, nekā, nekā agrākās paudzes, bet jaunās tehnoloģijas nav ierobežotas tikai jauniešu izmantošana, lai tās izmantot jaunieši. Un uh, Un te nepietiks tikai ar kaut kādu prediķošanu, bet eh, mēs eh, visi šeit esam iesaistīti, mums visiem ir jāmācās šajā jomā. Un es, es centos eh, neveidot šo ziņojumu no tāda vecāku cilvēku skatu punkta vai no jauniešu skatu punkta. Es mēģināju apkopot šo abu grupu skatu punktus. Un sociālā sociālajai ekonomikai ir jāveido nākotne, un uh, tā būs uh, liela problēma, liels, liels izaicinājums, pie kura mēs varam kopīgi strādāt, un es ceru, ka būs veiksmīgs debats ar kolēģiem. Um, paldies! Kanerisons kundze. Uh, paldies priekšsēdētāji! Man ir liels prieks par to, ka šis ziņojums ir izstrādāts. Šķiet, ka demografiskās pārmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas. Šobrīd daudz tiek runāts par pašreizējo krīzi Eirozonā un pašreizējo ekonomikas krīzi, bet, eh, manuprāt, mūsu pensiju sistēma, ilgtspēja un demografiskās pārmaiņas arī nes sevī milzīgu krīzi, kas uh, notiks, ja mēs neko nedarīsim. Es arī piekrītu mana kungam, eh, ka demografiskās pārmaiņas ir pārvaldāmas, eh, ja tās tiek, ja esam tam pienācīgi gatavi, un šis ziņojums varētu sniegt savu devumu šajā procesā. Mm, man ir arī prieks, ka tiek novērtēts vecāku cilvēku iespējamais devums sabiedrībai, mm, tostarp arī brīvprātīgais darbs, ko viņi dara un bez kura sabiedrība nevirzītos nekur. Man nu, patīk arī tas, ka tika pieminētas eh, pensijas un pensionēšanās. Es eh, ceru, ka turpmāko mēnešu laikā notiks liels diskusijas, pensiju sistēmas ir jāmodernizē, ja mēs vēlamies, lai tās būtu ilgtspējīgas. Manuprāt, cīņa pret vecu ļaužu diskrimināciju varētu būt uh, ievērojamāk atspoguļota ziņojumā. Piemēram, Nīderlandē 80% darba devēji ir norādījuši, ka labprāt neņemtu darbā nevienu darbinieku, kur vecums pārsniedz 45 gadus, nerunājot jau par tiem, kas ir vecāki par 50. Un šīs problēmas ir uh, jārisina aktīvāk. Man patīk, ka tika pieminēts, eh, ka barjeras eh, tiem ļaudīm, kas vēlētos strādāt pēc pensionēšanās, būtu jālikvidē, jo daudz cilvēku, kas vēlētos strādāt ilgāk un palikt savās darba vietās, viņiem tas netiek atļauts. Mums šeit pietrūkst gan vecuma perspektīvas, dzimuma perspektīvas. Un uh, Sabiedrībā, kura noveco, mums vajadzēs rūpēties arī par bērniem, un uh, ir virkni cilvēku, kas eh, šobrīd eh, darba tirgu nepiedalās. Sievietēm tiek uzlikts trīskāršs slogs, un mums ir jāveic uh, strikti pasākumi, lai mainītu aprūpes sadalījumu starp uh, sievietēm un vīriešiem. Uh, Es ceru, ka mēs varēsim iekļaut šeit arī dzimumu perspektīvu. Kopumā pateicos jums, un uh, es labprāt dzirdēšu, kas pārējiem kolēģiem sakāms. Um, we... Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Ir pieteikušies daudz runātāji, tāpēc varbūt jūs varētu izteikties neilgāk par divām minūtēm. Merci, madame. Kasters kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Esmu eh, priecīgi par iespēju kopīgi ar jums un referentu atgriezties pie šī ziņojuma par demogrāfijas jautājumiem, kur mēs iesākam iepriekšējā sasaukumā. Es gribētu apsveikt mūsu kolēģi Mannu par eh, sagatavoto ziņojumu, kas, manuprāt, ieskicē kopumā šo demografisko izaicinājumu kopā. Nu. Es eh, it īpaši eh, vērtēju viņa pieju, kur abām pusēm ir jābūt ieguvējām, risinot šīs problēmas. Es domāju, ka mums ir nepieciešams veikt ietekmes izpēdi, jo Skaidrs, ka šī demografisko izaicinājumu problēma nav jauna. Un Eiropas Savienība apzinās, ka mēs ar šo problēmu saskārsimies un ka tā ir jāsakārto. Tas prasīs vairākus gadus un ir jāveic konkrēti pasākumi nākotnē. Tāpat arī mēs zinām, ka novecošanās ietekme nebūs viendabīga Eiropas Savienības teritorijā un būs sekas, kas ir atšķirīgas ir teritoriāla problēma ar um, eh, vecā gadagājuma personu koncentrēšanos atsevišķās teritorijās būs produktīvās un neproduktīvās zonas, un tas rada līdzsvar trūkumu risku. Un nevienlīdzības uh, situācijas risinot demografiskos jautājumus. Tāpēc mums vajadzētu būt ar skaidrāku redzējumu šīm sekām un arī apzināties to, ka dzimstība ir ļoti atšķirīga no vienas dalība valsts uz citu, no viena reģiona uz citu, tāpēc mums visi šie faktori ir jāņem vērā. Un um, kā referents, tieši tāpat kā referents, es domāju, ka ir eh, nopietni jārisina ģimenes politikas jautājums. Arī šeit mums ir eh, risinājumi, kurus mēs varam sniegt, lai varētu stiprināt un veicināt dzimstību. Jā, ja jūs varētu izteikties īsāk, saka priekšsēdētāji, mums ir ļoti garš runātājs saraksts. Jā, vēl tikai dažas minūtes. Ja varētu vienas minūtes laikā, jā. E, noz, nozīmīgi ir cilvēku resursu pārvaldības problēma, kā jau jūs norādījāt, ir problēma ar jauniešu bezdarbu un ar vecāku gadagājumu cilvēku bezdarbu. Un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams veidot patiesu cilvēku resursu politiku, kurā uzņēmumi nevar e, šo problēmu neņemt vērā un e, pārējiem likt risināt jauniešu un vecāku gada gājumu cilvēku bezdarba problēmu. E, e, pagaidiet tikai 5 minūtes, jo neatvainojiet, saka priekšsēdētāji, Bauers kundze lūdzu. Atvainojiet, bet mums ir balsojums 9.30 un seši runātāji vēl vēlas izteikties. Tā ir tā problēma mēs varēsim apspriest grozījumus tad, kad tie tiks iespriest, ies, iesniegt Bauras kundze. Almenos... Nē, eh, Sērkās kungs, es eh, domāju, ka jūs varētu tomēr dot iespēju izteikties jo runātājiem nebija zināms, cik ilgi viņi varēs e, runāt. Es tomēr, tomēr katram sacīju, ka katram atvēlēts divas minūtes, un runātāji pārsniedz jau trīs atvainojiet, man ir jāizturas e, godīgi pret visiem. Tātad tomēr Bauers kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Iedzīst. Uh, nehiz, nehiz. Ļoti trī, īsas trīs piezīmes. Ļoti grūti runāt par šo tematu, kad eh, tas, eh, kad eh, sabiedrībā valda jaunatnes fetiši. Un vēl viena dimensija ir Finanšu dimensija notiek nu, eh, sacensība par sociālajiem resursiem, un tie, tā kļūst vēl asāka. Eh, kļūst eh, dārgāk aprūpas pakalpojumi, un notiek eh, sacensība ar eh, jaunāk gadagājumu ģimenēm. Véleményt, úgyhogy szerintem nem fog a... Un eh, mēs nosūtīsim savā dzinam referentam, un es domāju, ka šī dimensija tiks iekļauta gala, gala ziņojumā. Merci, madame la Paldies, e, priekšsēdētāji. Nākošā runātāja Morena Šārķī. Es gribu pateikties referentam un norādīt divus punktus, kas man šķita ļoti interesanti e, ziņojumā. E, pirmais š, ir starpauģu pasākums, lai varētu nodrošināt pauģu solidaritāti, un es domāju, ka mūsu sabiedrība var funkcionēt tikai tad, ja ir šis. Ko, uh, kopīgais redzējums, kurā tiek ņemts vērā gan jauniešu, gan vecāka gada gājuma cilvēku problēmas. To es vērtēju ļoti augsti. Vēl viens punkts, ko es augsti vērtēju, ir eh, tas, ka ņemta vērā to cilvēku problēmas, kas ir pārsniegušas 50 gadus, jo mēs eh, runājam daudz par pensionāriem, bet mēs piemirstam tos, kuri pārsnieguši 50 gadus. Un priekšsēdētāji man būtu divi priekšlikumi tagad. Pirmais ir tas, lai izvēlētais tonis tiktu jāturpinās uh, attiecībā uz vēlamo darba laiku, izvēlēto darba laiku tiem, kuriem ir pāri 50. Un, uh, lai varētu veidot šo starpauģu solidaritāti, ir jāturpina apmāc, ap, apmācība mūžgarumā, un šī sadaļa ir jāpievieno ziņojumam. Paldies, paldies. Bringeviģīči kundze. Aču, poņa pirmininkē, aš iš tiesų. Uh... Paldies, e, priekšsēdētāji. Es varu atbalstīt tikai mūsu referenta paustās do idejas. Eiropas parlamenta pozīcija šajā jautājumā ir ļoti svarīga. Ir runa par darbību šajā demokrātiskajā situācijā. Es gribētu pasvītrot divas lietas. Pirmkārt, es domāju, ka e, sadaļa 50 plus ir ļoti nozīmīga, bet es gribētu vērst e, jūsu uzmanību uz vienu no pozīcijām, ko formulēja kolēģi. Tika piedāvāts svītrot. E, iepriekšējas pensijas. Vai tā ir. Eh, vai tā ir saprātīga doma? Atsevišķās dalībvalstīs ir noteikums, eh, ka cilvēki var izvēlēties agrāk doties pensijā, jo viņi ir bijuši ilgtermiņa bezdarbnieki, un svītrot šādu agrāk pensionēšanos iespēju izraisītu lielu neapmierinātību. Es domāju, ka šajā periodā vēl dažus gadus mēs nevarēsim nodrošināt mazliet vecākai paudzei iespēju integrēties darba tirgū, un tāpēc ir svarīgi saglabāt šo pātrināto pensiju Tālāk par ģimenes jautājumiem runājot. Ja Eiropas Savienībā mēs nevarēsim rast nepieciešamās svirs, lai palielinātu dzimstību, mēs nevarēsim atrisināt problēmas, par kurām mēs runājam. Paldies, Raptīkundze! Mrs. Raptī? Raptīkundze.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 E, pauģu solidaritāti. Mums ir nepieciešams vairāk jauniešu. Ko tad tas nozīmē ilgtermiņa mērķos? Tas nozīmē, ka ir jāparedz pamudinājums jaunā, jaunai paudzei. Turklāt e, krīzes periodā, ar kur mēs saskaramies Ei Eiropā, kad mums ir ierobežot resursi, samazinās pensijas, nevajadzētu e, mazināt finanšu atbalstu, kas var palīdzēt jaunajām ģimenēm, jo tas varētu kalpot kā pamudinājums e, ģimenes pieaugumam, tā, tā tas ir Spānijā, kurā ir ļoti spēcīga sociālā politika. Mums e, ir jāmēģina izvairīties no šādiem samazinājumiem, jo tad, kad šis finansējums, šādas subsīdijas tiek mazināts, e, tad cieš bērni. Paldies priekšsēdētāji. Pašreizējās finanšu krīzes laikā tiek uh, enerģiski apstrīdēta ideja, ka strādājošie varētu atvaļināties vēl saprātīgā vecumā un, un, un izbaudīt ilgāk savu nu, pelnīto atpūtu. Diemžēl virkni valdību ir eh, palielinājuši pensionēšanās vecumu līdz 68 gadiem, respektīvi cilvēki mirst, cilvēki strādā līdz eh, nomirst. Un eh, cilvēkiem ir jāstrādā ilgāk, jo sarūk strādājošo jauniešu īpatsvars. Jo un uh, šķiet uh, nav konkrēti ideju, kā atbalstīt pašreizējo strādājošo iedzīvotāju īpatsvaru, un tas nav pareizi. Kad es vēl biju jauns 60., 70. un tehnoloģijas parādījās uh, jaunas un jaunas, bija virkne laikrakstu, kas norādīja, ka galvenā nākotnes problēma būs tāda ka īsti nebūs eh, ko darīt ar brīvo laiku, jo tehnoloģijas izdarīs visu darbu. Bet, eh, diemžēl, vienīgais atpūtas laiks šobrīd ir eh, bezdarbnieku atpūta, kas būtībā ir līdzvērtīga nabadzībai, un visiem pārējiem ir jāstrādā nepārtraukti. Uh, Un tāda nu ir mūsu sabiedrības organizācija. Un vai tiešām labklājību var izveidot sabiedrībā, liekot cilvēkiem strādāt tik ilgi, kamēr viņi krīt? Tik daudz resursu kontrolē privātās korporācijas, eh, augsta riska fondi, un citas struktūras, spēlējot ar šiem līdzekļiem kā kazino. Tā ir neprātīga sistēma un, un ir ļauri skumji, ka pensijām ir jābūt atkarīgām no šādas sistēmas. Your... Vai jūs varētu rezumēt savu teikto, saka priekšsādātāji? Conflict is not between older and younger, it's between Konflikts, saka runātājs, nav starp jaunajiem un vecajiem, bet gan starp vairākumu strādājošiem kapitālistiem, kas kontrolē resursus. Jā, dank, eh, eh, Barka kungs, paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi, jau tik daudz ir pateikts, bet eh, es gribētu tomēr. Uh, Tomasam manam pateikties par viņa uh, šo pirmo ziņojumu uzmetumu, kas ir ļoti labi izstrādāts, un tur ir uh, daudz runāts par politiku. Uh, manuprāt, ir jādiskutē par sociālo apdrošināšanas sistēmu, un šī diskusija nevar notikt nepieminot migrācijas tēmu mm, Manuprāt, šajā jomā turpmākajos eh, gados eh, notikumi kļūst aizvien, kļūst aizvien svarīgāki, un eh, bieži vien tiek runāts, ka ar migrācijas, migrācija varētu atvieglot sabiedrības novecošanās problēmu. Uh, Un, eh, manuprāt, bez diskusijām par to sociālās apdrošināšanas sistēma veiksmīgi nevarēs tikt veidota. Tālāk par izglītību un darbu. Manuprāt, šajā jomā trūkst eh, galveno instrumentu arī no dalību valstu puses, bet kopumā mūsu iniciatīva šajā virzienā ir ļoti laba un to vajadzētu vēl nostiprināt arī uh, dalību valstu līmenī. Paldies! Thank you. Uh, Paldies. Pirms es atkal dodu vārdu Tomasam Mannam, varbūt es varētu lūgt, eh, vai komisija nevēlas izteikties. Metskīkungs. Yes, dear, Madam Chair, Madam. Jā, priekšsēdētāji, es vēlējos tikai um, īsumā komentēt uh, eh, manu kungu ziņojumu. Where does, uh... ah, yeah, sorry. Sorry um, and relates the report of Mr. Mant. Un es vēlos uh, pieminēt uh, šajā kontekstā priekšlikumu, pie kura mēs strādājam, proti priekšlikumu uh, noteikti 2012. gadu par aktīvās novecošanas gadu, un šis ziņojums mums sniedz brīnišķīgu iespēju nākt klajā ar konkrētiem uh, priekšlikumiem šī Eiropas uh, gada nominēšanai manuprāt, eh, būtu labi jau šobrīd eh, dzirdēt kaut kādas idejas par mērķiem, ko mēs varētu panākt ar šādu Eiropas gadu. Pirmdien eh, padomu pieņems padomas secinājums par aktīvo novecošanu, un arī mēs labprāt saņemtu konkrētākus priekšlikumus. Mana kungs jau dažus tādus ir iekļāvis, bet mēs tos labprāt dzirdētu arī no Eiropas parlamenta. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsēdētājiem, paldies, ka izteicāties īsi. Kā Alde grupas pārstāve, es uh, apspriedīšos ar manu kungu pēc tam, jo mums nav daudz laika, tagad es došu vārdu viņam pašam. Jā, dank, anzi... Jā paldies, es arī izteikšos eh, ļoti īsi, un uh, tad, tad uh, ir, uh, ir daži punkti, kurus es vēlētos uh, pieminēt, uh, Kornelson kundze. Uh, Es eh, atsevišķi nerunāju par, eh, par pensiju sistēmu, jo ir, ir jau tā ir daudz iekļauts tajā, un mēs eh, pārāk maz akcentu liekam. Un es arī atbalstu jūsu pozīciju par dzimumu līdztiesību. Un, protams, pāris vietās tas ir pieminēts, bet mēs vēl varētu iekļaut zināms grozījumus. Uh, Runājot eh, par mm, šo sistēmu, kurā uzvarētāji būtu visi, mm, jā, manuprāt, ir labi, ka mēs pie tā strādājam, un eh, par ietekmes uzvērtējumu, ja mums būtu konkrēti skaitļi, mēs arī varētu veikt grozījumus. Bauers, Bauer komentāri. Eh, jā. Ja jauniešiem būtu pienācīgas eh, apmaksas iespējas, protams, tas būtu labi. Un, eh, un, protams, ir jāizvērtē, kādas priekšrocības jaunieši var iegūt, eh, kontaktējoties ar vecākiem cilvēkiem. Tā būtu ļoti svarīga pieredze, tāpēc arī būtu jāatbalsta aprūpe mājās. Uh, Bet, eh, be, ja mums nebūs eh, vairāk līdzekļu aprūpē, tas nevarēs notikt. Es arī priecājos par eh, atbalstu šim ziņojumam, un mums vajadzīga mm, iespēja cilvēkiem, lai viņi varētu iesaistīties mūža izglītībā. Uh, Ir daudz programmu jauniešiem, jā, un maz veciem cilvēkiem tā tas nedrīkst notikt. Tā ir nepareiza mūža izglītības interpretācija, un tā ir ļoti svarīga joma. Runājot par uh, labklājības regulējumu, uh, Vācijā šajā ziņā ir bēdīga pieredze. Jaunieši agri iesaistās darba procesā, vecāki cilvēki saka, mēs vairs negribam strādāt. Uh, bet, eh, diemžēl, notiek tā, ka darba vietas tiek pamestas, bet eh, jaunieši īsti vēl tajās neiesaistās. Un eh, arī mēs ziņojumā varētu iekļaut vēl citu dalībvalstu pieredzi. Tika norādīts, ka trūksta iespēja, trūkst brīvā laika, bet mans mērķis nav pateikt, lai vecie ļaudis strādātu, strādātu, strādātu. Uh, Manuprāt, svarīgi, lai varētu strādāt tie, kas vēlas, jo daudziem trūkst šādu iespēju, un daudziem veciem ļaudīm ir vairāk ideju nekā jauniešiem, un viņiem ir jādod iespēju, un tāds arī bija mana ziņojuma mērķis. Runājot par migrācijas tēmu, arī to es iekļāvu ziņojumā, šo tēmu varētu sīkāk izvērst. Un runājot par Matskī kunga komentāriem no komisijas puses, uh, Jā, arī to es esmu pieminējis un vēlētos vēl uzsvērt. Es ierosinu 2012. gadu eh, nominēt par aktīvās novecošanas gadu. Manuprāt, eh, līdztiesības starp paudzēm būs svarīga tēma arī turpmākajos gados un man ir prieks eh, par to, ka ja mēs varētu īstenot tādu kopīgu iniciatīvu un ja komisijas un parlamenta darbs būtu vērsts vienā virzienā. Paldies, Tomas! Saka priekšsēdētāja, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. jūnijas, grozījuma izskatīšana 13. 14. jūnijas un ziņojumu pieņemsim septembrī. Paldies par uzmanību, mēs pāriesim pie balsošanas. Pirmā balsošana notiks ar kartītēm, tāpēc sagatavojiet kartītes, lai mēs varētu redzēt, cik cilvēku šeit ir, kas balsos. Un tā, pirmais uh, balsojums ir par uh, izlīdzināšanas fondu um, piemērošanu. Un šeit ir arī spāņu iesniegums uh, saistībā ar celtniecības instrukciju Val Valencijā. Uh, un to arī mēs pārunājām EGF darba grupā komisijā. Grozījumi netika iesniegti mm, līdz 25. maijam, kas bija beigu termiņš. Un tagad sākam balsot. Manam... Vote is closed. No. Uh, beidzam balsojumu. Es atvainojos, tagad ir uh, balsojums beidzies. Un rezultāts ir šāds. 40 pār 4 pret, un neviens nav atturējies. Ir viens deputāts, kam nav balsošanas skatas. Nav balsošanas kartes, es balsošu ceļot roku, es esmu par. Vote, make... Un vai jūs nākošajā balsojumā varat mums skaidri parādīt, teiksim, ar īkšķu uz augšu, uz leju, kā jūs balsojat? Nākošais balsojums ir par atipiskajiem darba līgumiem. Jā, tā tas tiešām arī ir.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 Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsojumu, 72. kompromiss otrā daļa. Beidzam balsot. 20 pār 27 pret, tā tad nav pieņemts 74. Kas balso par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. 20 pār, 19 pret, 3 atturas, pieņemts. 75. Atkrīt. Jā, 75. atkrīt, jo ir pieņemts kompromiss C, kas balso par 80. pret Pieņemts. 81. Kas par? Pret. Pieņemts. 79. Balsojums par daļām, ko pieprasīja zaļie. Pirmā daļa eh, no piezīmēm līdz vārdiem from exploitation. Pirmā daļa, kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. 27 par, 20 pret. Tātad pieņemts. Otrā daļa, kas par pret. Atkal pārbaudīsim elektroniski, sākam balsojumu, tātad otrā daļa 79. Beidzam balsojumu. 23 pār 24 pret, tā tad nav pieņemts. E kompromiss, kas par? Pret. Pieņemts. 82, 83, 84, 85, 86, 87 atkrīt. 88, kas par? Kas pret? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 88. kompromisu. Par 88. grozījumu. Paldies, beidzam balsot. 32 pār, 14 pret, tātad pieņemts. F kompromiss Kas par? Pret. Pieņemts. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 atkrīt. Kas par 97? Pret. Pieņemts. 98 par. Pārbaudīt labi, sākam balsot par 97. Beidzam balsot. 27 pār, 20 pret. Tātad pieņemts. 99. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 99. kas par. Pret. Pieņemts. Simtais ir atsaukts. 101. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. G kompromiss, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par kompromisu G. Beidzam balsot. 34 par, 13 pret, pieņemts. 102, 104, 105, 106 un 103 atkrīt. H kompromiss, kas par pret pieņemts. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 113 ir atsaukti. Kas balso par 115? Pret. Pieņemts. 12. E, e, punkts, kompromiss I, kas par, pret, atturas pieņemts. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 223, 124. Visi šie atkrīt, bet par 125. Un tad 126, kas balso par pret. Es domāju, ka jāpārbauda elektroniski, kas eh, tātad sākam balsot. Beidzam balsojumu. 29 par, 19 pret, pieņemts. 127 atbilst ar 126, un tātad 127, kas par, kas pret, apturas, pieņemts. 128, kas par, pret, apturas, pieņemts. 129, kas par, pret, apturas atturas pieņemts. 130. atkrīt, ja 120. ir pieņemts, 131. Uh, atbilst 126. kas pār, kas pret, atturas, 132. kas, eh, tas atkrīt. 133. arī atkrīt, un 134. ir eh, ziņotāja mutiskais grozījums. Es domāju, ka tas ir jūsu balsojuma eh, sarakstā. Kas pār 134? pret atturas pieņemts. 135. atkal groz, mutiskais grozījums, kas ir sarakstā, kas par pret atturas. 136. kas par pret atturas pieņemts. 137. kas par pret atturas pieņemts. 138. kas par pret atturas pieņemts. J kompromiss, kas par pret. Balsosim elektroniski, sākam balsot par J kompromisu. Beidzam balsojumu. 37 pār 11 pret pieņemts, tātad 140, 141, 142, 143, 144, 146 atkrīt, kas eh, par 139 mēs varam balsot papildus, kas par pret. Eh, elektroniski balsosim par 139. Sākam balsot. Beidzam balsojumu. 21 pār 27 pret, tā tad nav pieņemts. 145 dalītais balsojums pieprasīja zaļie. Pirmā daļa - points out līdz wretched conditions, kas par pret. Balsosim elektroniski par 145. grozījumu pirmo daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 23 pret, tātad pieņemts. Otrā daļa, kas par. Es atvainojos, tie ir mutiskais grozījums. Un līdz ar to mums ir jābalso par pirmās daļas mutisko grozījumu, un tas ir svītrot vārdu false pēc vārdiem a clear definition of, un tātad balsosim par groz, mutisko grozījumu pirmajai daļai 145. Kas par? Pret. Balsosim elektroniski par mutiskā grozījuma pirmo daļu. Beidzam balsojumu. 24 pār 23 pret, un tā tad e, noraidīts. Otrā daļa 145, kas par pret. Nevisai daudzi pacēla rokas, balsosim elektroniski, pārbaudīsim. Tātad otrā daļa sākam balsojumu. Beidzam balsot. 20, 19 pār, 29 pret, tā tad nav pieņemts. Trešā daļa, kas pār pret, nav īsti skaidrs, balsosim elektroniski par trešo daļu. Beidzam balsojumu. 26 pār 22 pret pieņemts. 147. Kas par? Simtu četrdesmit septītais, kas par pret, atturas, pieņemts. Simtu četrdesmit astotais, kas par pret, atturas, pieņemts. Simt četrdesmit devītais, kas par pret, atturas Balsosim elektroniski. Sākam balsojumu pa 149. Beidzam balsojumu 21 pār 28 pret, tātad nav pieņemts kā kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 150, 151, 152, 153, 154 atkrīt, 156, kas par pret atturas pieņemts, 157, kas par, kas pret. Elektroniski pārbaudīsim balsojumu par 157. Beidzam balsot. 25 pār 21 pret 3 atturs pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 158. Eh, grozījuma un 160, 161 ir identiski, kas par, kas pret. Elektroniski pārbaudīsim, sākam balsojumu. 15 pār 34 pret, 159, 162 atsaukt, kompromiss L, kas par pret pieņemts. 163, 164, 165, 166 atkrīt, un kas balso par 167, kas par, kas pret, apturas Pārbaudīsim elektroniski 167. balsojam lūdzu. Beidzam balsot. 22 pār 26 pret. Nav pieņemts 168, kas pār pret tā pa, tāds pats vairākums pret 169. kas par, kas pret. Es pārbaudīšu visādām gadījumām, sākam balsot. E, vai es varu, ka mums ir mazliet par daudz Tātad e, viens EPP varbūt ir par daudz pieslēdzies. Pēc balsosim vēlreiz par 169. sākam elektronisko balsojumu. 25 pār, 22 e, pret. Pieņemts. 170. ir referenta mutiskais grozījums, jāpieliek vārdi in some member state, kas par, kas pret. Man atkal jāpārbauda. 170. grozījums, atskons, ko balsojumu lūdzu uzsākt. 26 pār 23 pret pieņemts. M kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 171, 173, 172, 174, 175 atkrīt, 176 grozījums un 177 grozījums, par tiem var balsot kopā, kas par pret nav pieņemts. Kompromiss N, kas par, pret, pieņemts. 179, 180, 188, 181, 182 atkrīt, 183, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 183, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 184. atkrīt. 100, 158. Nē, es atvainojos, skatījos citā lapā 186. kas pār. Pret. Balsosim elektroniski, sākam balsot par 186. Beidzam balsojumu. 27 pār 22 pret eh, pieņems, 187 pār pret. Vai varu vēlreiz palūgt jums pacelt rokas par 187 pār pret? Neapšaubām pieņemts 188, kas pār Es atvainojos, 188. atkrīt, 189. atbilst 186. Tātad, kas pāris ir pret atturas pieņemts. 190. atkrīt un tālāk kompromiss O, kas par, kas pret atturas pieņemts. 191, 192, 193, 194, 195 atkrīt, kas balso par 196 pret, atturas, pieņemts. 197. kas par, pret, atturas, pieņemts. 198. kas par, pret, atturas. 199. kas par, pret, atturas, pieņemts. 200. kas par, pret, atturas Pārbaudīsim, sākam elektronisko balsojumu par 200. Divdesmit astoņi pār, divdesmit viens pret, pieņemts. 201, kas pār, pret, atturas, pieņemts. T kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 202, 203, 204, 206, 207 atkrīt, 205 var uh, balsot kā papildus, tad par šo te, kas balso par pret atturas pieņēmums 209, kas balso par pret 208. atkrīt, jo kompromiss C ir pieņemts. 210. kas par? Es atvainojos. Es jau neiebilstu varu vien arī balsot. 210. Kas balso par? Pret? Atturas? Nav pieņemts. 211, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 212, kas par? Pret. Sāksim elektronisko balsojumu par 211. Beidzam balsojumu. 17 pār 28 pret 3 atturas nav pieņemts. 213. kas pār pret atturas pieņemts. 214. kas pār pret atturas pieņemts. 215. kas pār pret atturas pieņemts. 216. kas pār pret atturas pieņemts. 217. kas pār pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsojumu par 217. Beidzam balsot. 26 pār 22 pret pieņemts. 218. Kas par? Pret. Atkal balsosim elektroniski. Sākam balsot par 218. Beidzam balsot. 21 pār 28 pret, noraidīts 219. atbilstoši, kas par, kas pret, atturas pieņemts 212, kas par, pret. Balsosim elektroniski par 220. sākam balsojumu. Beidzam balsot. 30 pār 18 pret. 221 ir atsaukts un tagad kompromiss Q. Kas par? Pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot par kompromisu K elektroniski. Par kompromisu Q elektroniski. Beidzam balsojumu. 35 par, 13 pret. 223, 224, 225, 226 atkrīt. 222 var balsot kā papildus par kompromisu Q. Kas par, kas pret, atturas, atkrīt. 227. Kas par, Labi, balsojam elektroniski par 222. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 28 pret noraidīts. 227. kas par? Pret. Balsosim elektroniski par 227. sākam balsojumu. Varbūt, ka rezultāts būs tāds pats, bet tomēr pārbaudīsim. 21 pār 28 pret noraidīts, 228, kas pār, kas pret. Varbūt vēlreiz balsosim paceļot rokas. 228, kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. 229, kas par? Pret? atkrīt. Nē, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam elektronisko balsojumu par 229. grozījumu. Beidzam balsot. 27 pār 22 pret. Pieņemts. 230. atkrīt, 231. kas par, kas pret, pieņemts. R kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to 232, 233, 4, 5 atkrīt un 236 varam balsot kā, kā papildus. Kas par? Pret? Balsosim elektroniski par 238 grozījumu. Beidzam balsot 26 pār 23 pret un tā tad pieņemts. S kompromiss, kas par pret apturas pieņemts. 237. atkrīt. 238. kas par pret apturas Es domāju, ka ir noraidīts, bet balsosim elektroniski. Sākam balsot par 238. Beidzam balsojumu. Pavisam skaidri 6 pār 40 pret. Tā tad uh, noraidīts. Un tagad varam balsot par 239, kas par pret atturs pieņems. 240, kas par. Nē, es atvainojos, tas atkrīt. Un, un arī 239 atkrīt. 241 eh, atbild, 242, kas par. Pret atturs pieņems atkrīt. 240, 241. Balsojam par 241. Divdesmit četri un divdesmit četri noraidīts. Divsimt četrdesmit otrais Tā tad atbilstoši 242. kas par pret atturas noraidīts. 243. jā, par to mēs varam balsot, jo tas ir atbilstoši, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 243. grozījums. Beidzam balsojumu. 24 un 24 tā tad noraidīts. 244. Kas par pret atturas un atkrīt. 245. Kas par pret atturas pieņemts. 246. Kas par pret atturas pieņemts. Kas par? Those against. Citāti. Otrais pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais, kas par, pret, atturas pieņemts. Piektais, kas par, pret, atturas sestais pieņemts. Uh, kas pār, kas pret, pārbaudīsim sesto elektroniski. Pārbaudīsim sesto elektroniski. Beidzam balsojumu. 18 pār 28 pret, tā tad eh, atkrīt 7. Kas par? Pret. Atkal nepietiekoši ir paceltas rokas, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Vēlreiz pacelsim rokas par septīto, kas pār pret. Atturas pieņemts. Tomēr pārbaudīsim elektroniski, varbūt, ka es kļūdījos. Beidzam balsot. 23 pār. 24 pār, 22 pret, 1 atturas pieņemts. Un tālāk ķeramies pie apsvērumiem. Astotais, kas pār, pret, atturas pieņems. Devītais, atkrīt, 57. mutiskais grozījums no referenta, un līdz ar to mēs Uh, balsojam par 57. kas par pret. Atkal vēlreiz lūdzu kārtīgi pacelt rokas, kas par pret atturas. Tagad pilnīgi skaidrs pieņemts. Desmitais, kas par pret atturas nav pieņemts. 11. kas par pret. Pārbaudīsim 11. elektroniski. Divdesmit septiņi pār divdesmit viens pret pieņemts. 12. atkrīt, tālāk 13. kas par pret pieņemts, 14. kas par pret atturas pieņemts. T kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 15, 16 un 18 atkrīt, 19 un 20, par tiem balsojam kopā, kas par, pret. Vēlreiz paceļam rokas, kas par, pret, atturs, pieņemts. 21, kas par, pret, atturs, pieņemts. 22. kas par, pret, atturas pieņemts. 23. kas par, pret, atturas pieņemts. 24. kas par, pret, atturas atkrīt, nav pieņemts. 25. kas pār pret atturus. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsojumu. 21 pār 27 pret. Noraidīts. 26. kas par? Pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. atkrīt, 30. atkrīt, 29. atbilst un kas par pret. Sāksim elektronisko balsojumu par 29. 26 pār 22 pret pieņemts. 31. Kas par? Pret. Atturas. À, noraidīts 32, 33 identiski un atkrīt, ja ir 31 pieņemts. Bet mēs balsosim. Kas par? Pret. Elektroniski balsosim par 32 un 33. Beidzam balsojumu. Div, 19 pār 27 pret noraidīts 34. kas pār pret īsti nav skaidrs. Sāksim balsot elektroniski par 34. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs 38 par 10 pret. 35. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 36. par. Vēlties pārbaudīt? Pārbaudām 35. elektroniski, ja vēlaties. Trīsdesmit viens pār septiņpadsmit pret. Nē, astoņpadsmit pret. Trīsdesmit sestais, kas pār? Pret atturas pieņemts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. atkrīt, 40. atkrīt, 41. par pret atturas pieņemts. 42, 43 balsojumi kopā, kas par pret atturas pieņemts. 44. pār 44. Tas pār pret A, noraidīts 45. kas pār pret atturas pieņemts nav pieņemts. 46. atkrīt, 47. kas par pret e, noraidīts. 48. kas par pret atturas noraidīts. Es atvainojos. Pārbaudīsim elektroniski 48. apsvērumu. Varbūt, ka es īsti neredzēju. Es tā tad teicu noraidīts, bet liekas, ka pilnīgi skaidrs, ka pieņemts 41 pār 5 mīnus. Tātad 42. 48. pieņemts. 49. kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad esam nonākuši pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. Vai drīkstu jautāt, ka jūs balsojat kā? Jūs balsojat pret. Beidzam balsojumu. 41 pār, 6 pret, 1 atturas. Paldies par šo balsojumu un sirsnīgi apsveicam Grunī kundzi. Un nākošais ir Peres, Bereses kundzes ziņojums un ķersimies tūlīt pat pie kompromisa A. Kas balso par? Kas pret? Atturas pieņemts. 17, 18, 19, 20 atkrīt, eh, kas par, kas pret. Vēlreiz, eh, kas par, kas pret, pieņemts. 25, 23, 24 atkrīt, 26, kas par, kas pret, pieņemts Balsosim elektroniski. Šķiet, ka viena ir par daudz. Ā, tagad no Alda grupas. Ak tā. Jā, viena par daudz no Aldas grupas. Vai mēs varam balsot vēlreiz? Par 26. Balsošana sākas par 26. Balsošana beidzas. 21, 26 pret. C kompromiss, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 31, pārēji atkrīt. 31, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 32 pār, kas pret, atturas, pieņemts. 33, kas par, kas pret. Balsosim elektroniski par 33. Divdesmit viens, divdesmit seši noraidīts, trīsdesmit četri, trīsdesmit pieci kopā Kas par? Kas pret? Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsošana sāks par 34, 35. Balsošana slēgta. 27 par 20 pret pieņemts. 27 pār 20 pret pieņemts, atkārto priekšsēdētāju. 35, 36. Labi, atkrīt 37. Kas par, kas pret? Balsosim elektroniski atkal 37. Tātad balsosim elektroniski par 37. Balsošana beigusies. 19 pār, 26 pret, norādīts 38 atkrīt, 39 kas par, kas pret. Balsosim elektroniski par 39. Balsošana sākas. 20 pār, 27 pret, eh, noraidīts. 40. kas pār, kas pret, noraidīts. Labi, turpinam. Pārbaudīsim elektronisks 40. balsošanas sākas. 24 pār, atvainojiet, 25 pār, 22 pret, pieņemts. D kompromiss, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Tātad 41, 42, atkrīt 43, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts 44, kas pār, Kas pret? Balsosim elektroniski par 44. Balsošana sākas. Septiņpadsmit pār, divdesmit seši pret, noraidīts, kompromiss C, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 45, 46, 48. Tātad balsošana elektroniski par kompromisē. E. Balsošana sākas. Balsošana noslēgusies 26 pār, 21 pret, pieņemts. Turpināsim ar 50, kas pār, kas pret, Balsosim elektroniski. Par 50. balsošanu sākas. Balsošana beigusies. 22 pār, 24 pret, noraidīts. 51, kas par, kas pret. Manuprāt, drošības pēc ir jāpārbauda elektroniski par 51. balsošana sākas. Balsošana noslēgusies. 20 pār, 26 pret, noraidīts. Apsvērum, apsvērums numur viens. Kas pār par pirmo daļu, kas pret? Jūs, diemžēl, nepaceļat rokas pietiekami, balsosim elektroniski par pirmo daļu. ir pārāk grūti saskatīt. Balsošana noslēgusies 26 pār 21 pret. Vai mēs varētu balsot par uh, otro daļu? Tad, tad otrā daļa, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. U ot otrais apakšpunkts. Tas atkrīt. F kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Turpināsim ar astoto, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Septītais, kas par, ā, tas atkrīt. G kompromiss, kas par, kas pret, nav skaidrs Vai mēs varam balsot elektroniski? Paceliet lūdzu rokas, eh, tā lai to var redzēt. Gā kompromiss balsošana. Noslēgusies 45 pret 1 pār. Vai jūs varētu lūdzu vairāk pacelt rokas? Es saprotu, ka mēs visi esam noguruši, bet uh, būtu jauki, ja mums nevajadzētu pārbaudīt elektroniski desmitais grozījums, kas pār kas pret, atturas pieņemts, H kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts, 13. kas par, kas pret, atturas pieņemts, 14. kas par, kas pret, atturas pieņemts, 15. kas par, kas pret, manuprāt, eh, noraidīts, bet pārbaudīsim. Balsošana sākas. Par 15. Balsošana noslēgusies. 16 pār 31 pret, noraidīts. Pāriesim pie 16. Balsojums pa daļām, ko ierosinājis referents. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Kompromiss I, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Sestais eh, atkrīt, eh, galīgais balsojums, balsošana sākas, elektroniskā balsošana. 41 pār, 3 pret, 3 atturas. Pateicamies un apsveicam Bērešas kundzi. Nākamais ir Ole Kristensens. Mēs uh, sāksim ar to, ka piektais atkrīt, pāriesim pie kompromisa B, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Desmitais ir atsaukts kompromiss C, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Piecpadsmitais. Jā, pāriesim pie 15. grozījuma. Kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 16. balsojums pa daļām, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. 17. kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. 18. kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. Kompromiss T, kas pār, kas pret, atturas atturas pieņemts. 20, 21 atkrīt, 19 atkrīt, 22 atsaukts, kompromiss E, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 25 atkrīt, ja mēs pieņemam 22, 26, kas par? Ā, atvainojiet. 20. 22. atkrīt, tātad 25. kas par? Kas ir par par 25. kas ir pret? Pārbaudīsim, balsošana sāks par 25. Balsošana beigusies, 26 pār, 19 pret, 2 atturās, 26 kas pār, kas pret, atturas pieņemts, 27, kas par, kas pret, atturas pieņemts, 28, kas par, kas pret, atturas pieņemts, 29, kas par, kas pret. Balsosim elektroniski par 29. Manuprāt, tas ir diezgan skaidri noraidīts, bet es neesmu droši. Vai jūs varētu pateikt, kā jūs balsojat? Jā, jā, jūs. Jūs esat pret. Balsošana beigusies. Tātad 9 pret 38 pavisam skaidri noraidīts. Pāriesim pie 30. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 31. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 32, kas par, kas pret, atturas, noraidīts kompromiss F, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 35, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 36, kas par, kas pret. Sāksim balsošanu elektroniski par 36. 25 pār 21 pret pieņemts un viens atturas. 37 ir atsaukts kompromiss A, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Pāriesim tāpēc pie numur 3, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 4, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums eh, par ziņojumu kopumā. Balsojums sākas. Balsojums ir beidzies. 44 pār, 3 pret, neviens neatturās. Pateicamies Kristensen kungam un apsveicam viņu. Tagad pāriesim pie ziņojuma par jaunajiem nodokļiem darba tirgumu. Pāriesim uzreiz pie grozījuma. Jā, atvainojiet, man lūdzu vērsties pie sekretariāta. Grozījums numur 29. Kas pār? Kas pret? Noraidīts bet, manuprāt, vajadzētu pārbaudīt elektroniski 29. Balsojums ir beidzies. 23 pret 23 noraidīts, 28 kas pār, kas pret, atturas, noraidīts, 30 kas pār, kas pret, atturas atturas, noraidīts kompromiss sā, atvainojiet, pieņemts. Es zinu, ka visi ir noguruši, bet arī es nogurstu. Tātad tas tika pieņemts. Kompromiss A. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kultūras komitejas ierosinātais numurs 6. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss B pārbaudīsim, ā, atvainojiet, pārbaudīsim elektroniski sesto, balsošana sākas. Balsošana beigusies. 33 pār, 13 pret, pieņemts, kompromiss B, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Pāriesim pie kultūras komitejas ierosinātā numur 8, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 39, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 40, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 41, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 42, kas pār, kas pret, atturas pieņemts Balsosim elektroniski par 42. Balsojums beidzies, 26 pār, 21 pret, pieņemts. Kompromiss C, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Pāriesim pie 48. Ai, atvainojiet, eh, saka priekšsēdētājs, palaid garām 44. Tātad par 44. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tagad kompromiss D, kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 48. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 49 atsaukts, 50 kas par? Kas pret? atturas, pieņemts 51, kas par, kas pret, atturas, pieņemts kompromiss E, kas par, kas pret, atturas, pieņemts 58, kas par, kas pret, nav skaidrs. Sāksim elektronisko balsošanu par 58. 26 pār, 21 pret, pieņemts 59, kas par, kas pret. Atkal nav skaidrs, sāksim elektronisko balsošanu par 59. Šķiet, ka to pieņēma, bet es neesmu droši. Divdesmit viens pār, divdesmit četri pret, noraidīts. Kompromiss F, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie pie, tad kultūras komitejas 25 atkrīt, uz to attiecas kompromiss F, tātad pāriesim uz 64, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Kultūras komitejas 14 atkri, atkrīt, uz to attiecās 64. grozījums, kas par 65. kas pret, atturas pieņemts. 66. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss G, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kultūras komitejas numur 12 un 29, tie jau tika atrunāti kompromiss H, kas par, kas pret, Vai jūs varat augstāk pacelt rokas par kompromisu H, kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Pāriesim pie kultūras komitejas 13. Pie, ne, pie 77. atvainojiet, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 78. kas par? Kas pret? atturas pieņemts 79, kas par, kas pret, atturas pieņemts 81, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kultūras komitejas 10. tas jau atrunāts 11. kas par, kas pret, atturas pieņemts kultūras komitejas 9. atrunāts 82, kas par, kas pret. Balsosim elektroniski par 82. balsošanu sākas. Balsošana noslēgusies. 24 pār, 22 pret, pieņemts. 83 kas par, kas pret, atturas pieņemts 84, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts 85, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts kultūras komitejas trešais atrunāts kompromiss I, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Pāriesim pie 91. kas par, nē, tas atkrīt, Kultūras komitejas 2. Kas pār? Kas pret? Balsosim elektroniski par kultūras komitejas otro. Uh, 20. 28 pār, 19 pret, pieņemts 92 kas pār kas pret, atturas, pieņemts 93, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kultūras komitejas 18. atrunāts 26, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kultūras komitejas numur 4, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 94. mutiskais grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. Pāriesim pie 95. kas par, kas pret atturas pieņemts. Kultūras komitejas 15. kas par, kas pret atturas pieņemts. Kultūras komitejas 1. kas, uh, kultūras komitejas 19. kas par, kas pret atturas pieņemts. Kompromiss J, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Simtais, kas par, kas pret, balsosim elektroniski. Balsošana beigusies. 14 pār 32 pret. At, noraidīts 101, kas par, kas pret, atturas. Vai es varu lūgt jūs pacelt augstāk rokas par 101, kas par, kas pret? Vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Balsošana par 101 sākusies. Balsošana beigusies 20 pār 27 pret, noraidīts 102, kas par, kas pret, atturas pieņemts 104, kas par, kas pret, atturas pieņemts 103, kas par, kas pret, manuprāt, noraidīts, bet balsosim elektroniski par 103. Uh, 19, 19 pār, 27 pret, norādīts 105, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts 106, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts 107, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts 108, kas pār, Kas pret? Balsosim elektroniski par 108. Vote is closed. Balsošana beigusies. 33 pār, 13 pret, pieņemts 109, paceliet augstāk rokas, kas par 109, kas pret, atturas pieņemts 110, kas pār, kas pret, atvainojiet, cilvēki nepaceļ pietiekami rokas, tātad 110, kas pār, kas pret, atturas pieņemts 111, kas pār, kas pret, atturas pieņemts 112, kas pār, kas pret, atturas pieņemts 113, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts 114, kas par, kas pret, atturas, pieņemts kultūras komitejas eh, numur 5. Uz to attiecas 115. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 116. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 117. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 16. atrunāts, kompromiss kā, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 121. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 122 atsaukts kompromiss L, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 128, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 129, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 130. kas par, kas pret, atturas, atsaukts. 131 ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kultūras komitejas 7, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kultūras komitejas 20, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 23. kas par, kas pret, atturas, manuprāt, noraidīts. Balsosim elektroniski. 23 check. Tātad par kultūras komitejas 23. In favor, 21 in. 25 pār, 21 pret, pieņemt. 132, kas pār, kas pret, atturas pieņemts, kompromiss M, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Pāriesim pie kompromisēm. Elektroniskās pārbaudas balsošana sākas. Balsošana beigusies. 25 pār 21 pret. Pieņemts. 140, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 141, kas par, kas pret, atturas, nu, pieņemts. 142, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 143, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 144, mutiskais grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Atvainojiet, pieņemts, saka priekšsēdētāji. Kultūras komitejas 21. kas par, kas pret, atturas. Atklāsim elektronisko balsošanu. Can you play? Balsošana beigusies 23 pār, 23 pret noraidīts. Kompromiss N, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 148, 149 par tiem balsojumu kopā, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 150, kas par, Neatvainojiet, balsosim. Jā, 150 kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kultūras komitejas 28. atrunāts 151 kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Kultūras komitejas 24 kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 152 kas par, kas pret, atturas, pieņemts pieņemts sestais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts septītais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts astotais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts kultūras komitejas A, kas par, kas pret, atturas, pieņemts devītais, kas par, kas pret, Balsosim elektroniski par devīto. 24 pār 21 pret 1 atturas pieņemts. Desmitais, kas par, kas pret, atturas. Balsosim elektroniski par desmito. Twenty-five, twenty-one, so that. 25 pret 21 pieņemts 11. kas pār kas pret, atturas, noraidīts. 12. kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. Neatvainojiet pieņemts. 13. kas pār, kas pret, manuprāt, eh, jābalso elektroniski par 13. 26, 26 pār, 20 pret, pieņemts. Kompromiss O, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 18, kas par, kas pret. Nē, esmu droša, cilvēki nogurst, balsosim elektroniski par 18. Vote is closed. Balsošana beigusies. 22 pār. Vai ir vēl kāds balsotājs? Jūs bijat pret. 22 pār, 25 pret. Noraidīts. Kompromiss P. Kas pār? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 24 kas pār? Kas pret? atturas pieņemts 25, kas par, kas pret, atturas pieņemts 26, kas par, kas pret, atturas pieņemts 27, kas par, kas pret, atturas pieņemts 1, kas par, kas pret, atturas pieņemts 2, kas par, kas pret, atturas pieņemts 3, kas par, pret, kas pret, atturas, pieņemts 4, kas par, kas pret, atturas, jāpārbauda 4. elektroniski balsošana sākas. Uh, 24 in favor. 24 pār, 23 pret pieņemts. Piektais. Kas pār? kas pret atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par eh, visu ziņojumu kopumā. Balsošana sākas. Balsošana beigusies. 42 pār 1 pret 4 eh, atturas. Pieņemts apsveiksim. Turnēna skundzi. Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to go. Uh, two more to be precise. Eh, mums ir vēl divi balsojumi atlikuši. Eh, vispirms mutisks, eh, mutiskais jautājums. A kompromisā par pret atturas pieņemts.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 I know, sorry. Um, 32 in favor. Eh, 32 par 16 pret. Uh, vote on 8, so I'm confused. Uh, par astoto, jā, es esmu apjokos, jo tas ir mans ziņojums. Uh, astotais grozījums par. Par septīto mēs nebalsojām. Um, I... Ja mēs sākam nogurt, šķiet, ka nebalsojam tā, tad septītais grozījums par. Septītais grozījums par. Those again. Pret. Okay. Sorry, I, it's so difficult when I'm. Jā, tik tiešām tas ir grūti, kad eh, man ir eh, jāseko visam pārbaudam septīto grozījumu. Sa, eh, vai es varu lūgt administratoram iz, izsniegt balsošanas sarakstu mūsu grupai? Septītais grozījums.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 Sākām balsot elektroniski astotais. Beidzam balsot. 20 pār 26 pret noraidīts beigā. Kompromiss pār pret atturs pieņemts. 11. pār pret atturs pieņemts pieņemts. Dalītais balsojums 12. pirmā daļā e, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. E, sākam balsot elektroniski par otro daļu. Uh, Beidzam balsot. 17 pār 29 pret. Noraidīts 13. dalītais balsojums, pa, pirmā daļa, daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas atkrīts un galīgais balsojums, elektroniski balsojums, sākam balsot. Uh, the vote is closed. 46. Beidzam balsot 46 uh, par 1 pret un paldies jums par atbalstu. Mēs tagad pāriem pie pēdējā balsojuma. E, pārbaudiet visi, vai jums ir balsošanas saraksts. E, citādi e, man sirds apstājās, ja kādam nav. Un uzreiz pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts. A apsvērums par pret pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret, manuprāt, atkrīt, bet pārbaudam elektroniski 11. sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret atkrīt, 12 par pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas pārbaudam elektroniski 13. To. Sākam balsot. Vote is Beidzam balsot. 23 par, 23 pret, noraidīts 14 par, pret, atturas, pieņemts 15 par, pret, atturas, pieņemts 16 par, pret, atturas, pieņemts 17 par, pret, atturas pieņemts 18. par, pret atturas pieņemts 19. par, pret atturas pieņemts 20. par, pret. Sākam e, balsot elektroniski, lai pārbaudītu. Vote is closed. Beidzam balsot. 17 par 28 eh, pret atkrīt 21 par. Pret atturas pieņemts 22 par. Pret atturas pieņemts 23 par. Pret atturas pieņemts 24 par. Pret atturas pieņemts 2B kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 26 par, 20 pret, pieņemts 33 par, pret, atturas pieņemts 34 par, pret, atturas pieņemts 35 par, pret, atturas pieņemts 36 par, pret,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 un elektroniski balsojam galīgajā balsojumā, sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 1 pret, un mēs apsveicam visi mani. Paldies! Un eh, paldies visiem. Tas bija balsošanas maratons. Nezinu, kā jums, bet man tas likās eh, līdzspēku izsīkumam. We'll have, um, a... Tagad mums būs 2-3 minūšu pārtraukums, un mēs būsim atpakaļ uz uzklausīšanu. Vienkārši pārtraukums, lai mēs varētu aiziet iedzert glāzūdens. Right, if you could always take your seats and see if you've recovered from that man. Ieņemiet vietas, es ceru, ka jūs esat atgūžies no garās balsošanas sēdes un mēs varam tagad sākt mūsu uzklausīšanu. Hello. Uh, we're just about to start the hearing. Mēs tūlīt sāksim uzklausīšanu un lūdzu tos, kuri ir izvēlējušies palikt pie mums, ieņemt savas vietas. Mēs eh, runāsim par Eiropas eh, Savienības tiesu nolēmumu eh, ietekmi uz koplīgumiem. Un papildus galveniem runātājiem mums ir arī novērotāji Tomas Džansons no Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas Trīs runātāji ir Amendus no komisijas, Katrīna Paši no ETUC un vēl viens runātājs, bet iesākumā es dodu vārdu Amendo Silvam. Paldies! Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Vispirms es gribētu pateikties ekonomikas un sociālo lietu komiteja var iespējot vietu komisijai, eh, skaidrot mūsu pašreizējo eh, viedokli eh, par šo situāciju. Protams, Eiropas kopienu tiesas nolēmumi Viking, Laval, Rifert lietās par koplīgumiem ir izraisījuši intensīvas debatas par E, direktīvas 9671 e, ieviešanu, kā arī to, kā tā ietekmē strādājošo tiesības un e, arot biedrību tiesības uz kolektīvām darbībām. Protams, situācija ir vēl ļoti tālu no sociāla un politiska konsensusa pār šiem nolēmumiem, pār galv galvenajiem juridiskiem jautājumiem, kas ir jārisina un pasākumiem, kas būtu veicami Eiropas Savienības līmenī. Skaidri ir izklāstīts, ka spriedze starp um, ierobežojumiem, kas tiek uzspiesti publiskiem un privātiem spēlētājiem, um, kur piedalās tirgu un pilsonisko brīvību. Tāpēc ir nepieciešams skaidrot noteikumu piemērošanu. Mums ir jāatzīst, ka nacionālās valdības tieši vai netieši, uz kurām attiecas šie nolēmumi, jau ir rieģējušas. Un viens no vissvarīgākajiem efektiem bija vēlākie likumdošanas grozījumi e, Dānijā, Nīderlandē, dažās Vācijas e, federālais zemēs, kas bija paredzēti, lai uzlabotu e, koplīgumu kā prakses eh, savietošanu ar eh, nacionālo likumdošanu un direktīvas eh, prasībām, kā arī darbības saistībā ar uzņēmumiem, kas šādus. kuras nodarbina citas valsts strādājošos. Luksemburgā vairāki uzņēmumi bija atbrīvot no prasībām, kas nevarēja tikt pamatots, balstoties uz esošiem nosacījumiem, daži no kuriem attiecas uz viestrādnieku izcelsmes valsti. Tomēr ir skaidrs, ka nolēmumu sekas ir tālajošākas nekā Eh, dalībvalstis, kuru likumdošana tika pakļauts tiesu nolēmumiem. Mēs redzam, ka šeit ir divi prioritāri jautājumi, kas ir vispārīgais interesēs un uz kuriem attiecas eh, Viking un Lavāla no, nu, lietu nolēmumi. Pirmkārt, cik lielā mērā da, arotbiedrības mm, var aizstāvēt strādājušos intereses, negraujot ekonomiskās brīvības citā valstī un noteikumus citā valstī. Šis jautājums attiec uz līdzsvaru starp uh, pam, sociālām pamatiesībām un ekonomiskajām brīvībām, uh, un abas no tām tiek sargātas ar Eiropas Savienības likumdošanu. Otrkārt, dalībvalstu tiesības noteikt labvēlīgākus eh, apstākļus uh, tiem strādājošiem, kur uz laiku strādā to teritorijā, papildus minimālajiem nosacījumiem, kas ir izklāstīti direktīvā 9671, e, negraudjot un neveidot šķēršļus pārobežu sadarbībai. Šis jautājums attiecas uz e, direktīvas 9671 interpretāšanu konkrēti tās trešo pantu. Runājot par strādājušo tiesību aizsardzību un arotbiedrību e, tiesībām e, veikt kolektīvas darbības, mēs uzskatām, ka e, šie nolēmumi nepārkāpja un neapstrīd strādājušo tiesības. Tiesa nolēmuma atzīst pirmo reizi, ka tiesības veikt kolektīvas darbības ir pamatiesības. Tāpat arī tiesa ir apstiprinājusi, ka arotbiedrības turpin, varēs turpināt veikt darbības, lai strādātu strādājušos ar nosacījumu, ka tas notiek saskaņā ar esošajiem kopienas likumiem. Tāpat arī ir jāpasvītro tas, ka brīva strādājošo kustība. E, E, ir saskaņā ar tiesībām strādāt citā valstī, tiesībām izvēlēties dzīvesvietu un e, sniegt pakalpojumus, kas ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Šie principi tiek e, iestrādāti Eiropas Savienības likumdošanā, lai piedāvātu vienādas e, izvēles iespējas strādājošiem. Un mērķis ir maksimi, maksimizēt visiem iespējas inovācijām un izaugsmē tajā pašā laikā, aizsargājot strādājošo mobilitātu un viņu tiesības Tomēr tas eh, nenozīmē to, ka strādājošo mobilitāte vai ekonomiskā eh, brīvība vienmēr eh, tiek aizsargāti, tīpaši tas, kad tiek izmantots kā iegansts, lai mazinātu strādājošo tiesības vai pārkāptu strādājošo tiesības, pat ja tas attiecas uz pārobežu strīdiem. Atzīstot šo jautājumu svarīgumu no Eiropas perspektīvas 2009 to proposing legislation, preferably... Eh, komisija ir piedāvājusi likumdošanu, eh, kas tiktu pakļaut koplēmumu procedūrai, lai varētu atrisināt eh, problēmas, kas ir saistīts ar tās interpretāciju un ar viestrādājošo direktīvu. Strādājošo Eh, tiesību konferencē, ko organizēja Oviedo Spānijas prezidentūra 17. un 18. martā. Komisija paziņo savu nodomu iestrādāt Barozo apņemšanos priekšlikumā, eh, ko tas ir iecējis iesniegt 2011. Eh, gadā, pēc tam, kad ir ņemti vērā konstatējumi pēc konsultācijām ar visām ieinteresētajām personām, pusēm, tā skaitā Eiropas sociālajiem partneriem. Un tāpat ir jāpiezina E, ziņojuma un vienotā tirgus stratēģijas publicēšana. Tiek skatīti jautājumi par to, kā tirgus un sociālās dimensijas e, e, var tikt savstarpēji atzīts. Ir tīpaši tiek norādīts to, ka lai Eh, padarītu tirgus atvesaļošanu noturīgu, ir nepieciešams atrisināt eh, strīdīgus vai berzes jautājumus ekonomikas un sociālajā jomā, kā arī eh, ņemt vērā vienotā tirgus nosacījums katrā kont konkrētā kontekstā. Runājot par tiesnolēmumu radīto situāciju, ziņojumā ir lemts skaidro direktīvas 9671 E, darbību un tādējādi stiprināt strādājošo un uzņēmumu tiesības un pienākumus, un noteikti arī sankcijas e, strādājošo un e, cilvēku brīvas pārvietošanas ietvar, ietvaros. Vēl jau vairāk ziņojums paredz garantēt streika tiesības, balstoties uz padomis regulu 2671, kas ir pieņemta 90. gadā, kā arī darba strītu atrisināšanas iespējas. Ir ļoti noderīgi atgādināt to, ka 98. E, Tā gada regulas mērķis ir nodrošināt brīvu strādāju. E, e, brīvas tiesības streikot, Un Un tā tad tika atzīts, ka tiesības streikot iespaido šis aizliegums. Un tā tad šķēršļi, kas aizkavē brīvu uh, preču pārvietošanos, ir uh, jānovērš, lai varētu attīstīt savstarpējo uzticību un arī, lai varētu šos iepriekš minētos eh, visus eh, šķēršļus eh, novērst. Izvērtējot ziņojumu, kurā ir runāts arī par vienotā tirgus uzsākšanu, jāpievērš vērība tiesiskajai struktūrai un arī visam tam, kas ir saistīts uz darbiniekiem vienotā tirgū, uh, attiecībā uz tvērumu, juridisko bāzi un labākajiem instrumentiem un ņemot vērā Lisabonas līgumu un uh, pamatiesību hartu. Nosakot uh, šī apskata tvērumu, parādās uh, tāda lieta, ka ir vēl tomēr ļoti dažādi uzskati, un piedāvājot uh, Eh, nākotnē priekšlikumus, tad komisijā ir tiesības atbilstoši Eiropas tiesiskajām kompetencēm 153 eh, panta sakarā, apakšpunktu sakarā eh, strādāt pie tiesībām uz streiku. Un ir jāmeklē arī konsensus starp uh, sociālajiem partneriem un likumdevēju. 1996. gadā uh, uh, darba eh, eh, ņēmēju direktīva ir eh, novedusi pie visai pretrunīgiem, vēlāk realizētiem tiesas procesiem. Un tas ir saistīts ar to, kas valstī ir jāpiedāvā, kādu noteikumu jāpiedāvā kompānijām. Runājot par pārobežu pakalpojumiem un darbinieku aizsardzību, e, jāsaka, ka šis kompromiss ar vienu vēl ir spēkā esošs, jo ir panākt, pa, panākts pareizais līdzsvars starp darbinieku aizsardzību un e, darba ņēmēju mobilitāti un sociālajiem aspektiem. Bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu meklēt e, risinājumus, lai uzlabotu to, kas vēl arvien liekas nepietiekoši apmierinoši, ja runājam par direktīvas ieviešanu. Tātad eh, dažādi, jur, dažādi juridisko līdzekļu pielietošana un eh, pārkāpumu gadījumi. Un tas ir tās sauktais letterbox kompānijas, ja pastkastīšu kompānijas, eh, kad kompānijas uh, rīkojas tā, lai vienkārši izvairītos no attiecīgās uh, valsts uh, dažādiem uh, noteikumiem, likuma prasībām attiecībā uz sociālo un, un darba drošību. Bet nevienmēr ir viegli pierādīt tiesā, ka izvēloties atrašanās vietu ir pārkāpti noteikumi, uh, ka ir iz, izvairīšanās bijusi no nodokļiem vai negodīga algu izmaksāšana. 37. apsvērumā ir teikts, ka tikai pastkastīte vēl neveido uzņēmumu. Uh, tur ir nepieciešamas arī ekonomiskas aktiv aktivitātes konkrētā laikā. Uh, un 883 regula 2004. gadā pieņemtā par sociālās drošības schēmu koordinēšanu ir stājusies spēkā un pieprasa arī to, eh, ka eh, darbiniekam jābūt eh, pakļautam ja darbinieks strādā uh, kādā valstī, viņam ir jābūt pakļautam arī uh, savas izcelsmes valsts sociālās sistēmas piemērošanai. Un, un arī norādīts, kas uzņems atbildību, lai realizētu tos noteikumus, kas ir individuālajā darba līgumā. Ir arī uh, iespējams uh, pielietot sankcijas un uh, līdzekļus, kas novērš pārkāpumus. Lai šādi rīki būtu, lai šādi instrumenti būtu efektīvi, tad ir nepieciešams, lai būtu vesels pasākumu komplekss kādā valstī. Bet zināmas problēmas, pat nopietnas problēmas parādās pārobežu uh, sakarā. Un tātad šeit ir komisijai jāpievērš uzmanība šādiem pārobežu jautājumiem, un tas būs arī galvenais uzdevums jaunam pētījumam, kurš tiks uzsākts šogad. 52. direktīva 2009. gads par sankcijām eh, pret eh, darbiniekiem, kuri, eh, kuri nenodrošina visu likumā paredzēto trešās puses darbiniekiem ir spēkā, un vēl ir Eh, citā valstī iespējams papildus instrumentus un tiešās direktīvas eh, pielietot, lai eh, ieradušies kādā valstī darbinieki tiktu aizsargāti tādā līmenī, ka šīs prasības ir jāsasaista ar obligātajām direktīvā uzskaitītajām prasībām gan par dzīves apstākļiem, izmitināšanu, gan par algu. Eh, nodarbinātības apstākļu kontrolei būtu jābūt saistītai ar līgumiem, un tas savukārt ir eh, uzņemošās valsts eh, uzdevums. Un ir direktīvā trešais pants, kurā visi šie būtiskie uzskaitījumi ir doti. Desmitā padomas deklarācija ir arī saistīta ar tiesu praksi. Tiesa ir noteikusi, ka nacionālajai likumdošanai ir izšķiroša ietekme uz brīvību nodrošināt pakalpojumus par labu sabiedrībai. Un, lai tas viss būtu proporcionāls, un lai to eh, noteiktu arī izcelsmes valsts sistēma. Un visbeidzot, runājot par, tiesliet, eh, par likumdošanas iniciatīvām, eh, tad skatoties uz regulām, tām ir jābūt, un tās ir plašāk pielietojamas kā direktīvas, un tur ir arī dažādi pienākumi norādīti, bet uh, nolīgums uh, parāda, kā regulas iespaido darbiniekus, Uh, 3, 4, 5, pant, 3, 5, 2 panta sakarā, X308, un atkarībā no tvēruma uh, ir iespējams arī skatīties, kā direktīvas var ieviest dzīvē. Uh, Komisija ir uzsākusi sagatavošanās darbu, lai varētu šādu likumdošanas iniciatīvu realizēt, vienalga kādā veidā, e, ņemot e, palīgā dažādas konferences projekts un izvērtēšanas pasākumus. Un arī ņemot 2009. E, gadā ir šis darbs uzsākts un pirmos rezultātus mēs varam sagaidīt šī gada pēdējā kvartālā. Tas ir izvērtējums, kurš saistīts ar pilotu uh, projektu, kurš ir uzsākts parlamentā 2008. gadā. Tātad ir grūtības e, parādījušās e, interpretējot direktīvu tādas, kā e, sabiedriskās politikas noteikumu pielietošana, minimālās algas noteikumu un kā, tās, noteikumu, kā tos var salīdzināt eh, dažādās valstīs. Pašlaik tiek veikt darbs, lai eh, panākt vienošanos šajos jautājumos. Ir izveidota īpaša darba grupa ar uzdevumu eh, izvērtēt elektroniskās sistēmas um, efektivitāti risinot šos jautājumus, un ir arī uh, iespēja, uh, iespēju projekts, iespēju analīze veikta, un rezultāti arī ir sagaidāmi šī gada pēdējā kvartālā. Kvo, uh, komisija atbalstīs piecus transnacionālus projektus un dažādus uh, priekšlikumus, kas izteikti 2008. gadā. Tas mums dos iespēju apmainīties ar pieredzi un labo praksi. Arī 2010. gadā tiks izsūtīti aicinājumi uzsākt uh, dažādus pilotu projektus Eiropas mērogā. Dāmas un kungi, es ceru, ka es esmu skaļi un gaiši parādījis, cik svarīgi ir visu precizēt un uh, at, Eh, un reaģēt uz sasāpējušiem jautājumiem šajā sakarā. Tā ir mūsu prioritāte. Un arī ir jāveic eh, iekšējais darbs komisijā tā, lai būtu taustāms progress. Un ceru, ka varēšu arī turpmāk eh, visu paskaidrot. Paldies par šo priekšlasījumu. Un tagad ķersimies pie Katrīnas Pašēk ETUC konfederatīvās sekretāras. Paldies par uzaicinājumu uzrunāt jūs, un es centīšos uh, koncentrēti svarīgus aspektus izklāstīt, un pēc tam varēsim pārunāt to diskusijā. Jūs esat saņēmuši manu Uh, priekšlasījumu papīra formātā, diemžēl PowerPoint formātā uz ekrāna nevarēšu parādīt. Varbūt sākumā to, tā gan mēs, uh, ETUC, gan arī es pati pa šajā parlamentā, runājot par šo direktīvu, esam uh, kopā izgājuši cauri tam, kā šo uh, direktīvu ievies dzīvē un izmantot svarīgus instrumentus. Vispirms iekšējais tirgus un šis te kol, eh, konteksts, kad mēs runājam par kolektīvajiem vienošanās līgumiem un sarunu procesiem, tas jāsaista ar to, ka progress iespaido eh, darbiniekus visur Eiropā. Un šajā sakarā mēs vēlamies aplūkot arī visus eh, instrumentus, un par to arī pašlaik ir saruna. Ja mēs skatāmies, kāda ir bijusi tiesvedība, uh, Tad runājot futbola terminoloģijā, mēs varētu teikt, ka ir spēle starp kapitālu un darba ņēmējiem. Un tā tad, kāpēc tā ir? Kad mēs e, uzklausījām Silva kungu, tad viņš izvirzīja jautājumu tieši tādā veidā, kā mēs to saprotam, ka ir hierarhija. Un proti, ja dalība valstis vai arotbiedrības, kad kaut ko veic, tad taču tās neapdraud tirgu. Un ja ir būtu sabalansēta pieeja no, e, no Eiropas kopienu tiesas, tad tad uh, tiešām uh, Eh, ņemot vērā visos procesos šo, šīs līdzsvarotās tiesības, tad tas būtu arī līdzsvarots process. Bet jautājums ir tas, kā tas iespaido kolektīvo uh, sarunu vešanas procesu. Un šeit mums ir milzīgi riski, ko mēs kā arotbiedrības Eh, lai aizsargātu darbiniekus un ņemot vērā pārobežu dimensiju, mēs ar dažādiem šādiem riskiem saskaramies. Un tā mūsdienu Eiropā. Mhm. Un Eiropā, kad šī te pārobežu dimensija ir tik liela, tad, lai ko mēs arī e, nedarītu, tad vienmēr ir jāapdomā vai kāds nevarēs teikt, ka iespaidot eh, ir, tie, iespaidots ir tiesības pārvietoties. Un tad mums ir šeit slavenais eh, Valpa uh, tiesas process un arī British Airways gadījums. Un eksperti jau ir konstatējuši, ka šis nopietnais uh, risks uh, parādās dažādos tiesas lēmumos. Mums ir nepieciešams arī paaugstināt paļāvību, jeb uzticēšanos, un šajā ziņojumā ir eh, skaidri teikts, ka šī piezīme ir ļoti akceptēta. Un arī ir precīzi norādīts, kas ir darba tirgus. Un mēs saprotam, kāda ir mehānismi un interpretācijas, un kā ir pielietot direktīvas, kā jāveic aizsardzība, bet mums ir jādiferencē starp aizsardzību un protekcionismu. Un par to, protams, ir vērts runāt. Tātad, vai tās ir sarunas par koplīkumiem vai kopīgi e, pasākumu un darbības? Ja mēs liekam akcentu uz sarunām par koplīgumiem, tad mums liekas, ka šeit pietiekoši vēl nav šis e, jautājums e, izvērtēts skatoties, kāda ir kopīgā e, sadarbība, jeb kopīgie pasākumi. Un tomēr šī kopīgā sadarbība ir priekšnoteikums, lai varētu būt pareizi funkcionējuši iekšējais tirgus. Un tāpēc, kad mēs domājam, ko vajadzētu darīt, tad jau vienmēr ir uh, akcentēts, ka līdzsvaram jābūt uh, ļoti precīzam, kas uh, sakņojas uh, līgumā. Es gan nedomāju, ka kāds būtu pret sociālo programmu progresu. Tas arī ir minēts vienošanās, un mums jāsaprot, ka tas ir mērķis Un mums arī ir pareizi jāinterpretē uh, līguma mērķi attiecībā uz vienoto tirgu. Un vienmēr jāpārbauda, vai ārotbiedrības neapdraud šo tirgu, bet vai arī to nedara uh, kompānijas un dažādas nozares. Mēs arī domājam, ka tie noteikumi, kas uh, ir pamatā tam, ka darba spēks un pakalpojums var pārvietoties, tad jāatcerās, ka pakalpojums sniedzējs ir tas, kas sniedz pakalpojumu kādai kompānijai. Un šeit ir svarīgi visu juridisko bāzi precīzi saprast. Eh, šeit mēs skatāmies, kā vārdu servis interpretē uh, līgum, eh, līgumā un kā strādā direktīva. Montīkungs ir uzrakstījis ļoti interesantu ziņojumu. Mēs to rūpīgi esam izpētījuši un ļoti pozitīvi ir tas, ka viņš labi saprot, kāda ir šī likumības eh, problēma attiecībā uz tirgu. Mēs redzam, ka ir dažas problēmas vienā konkrētā ziņojuma daļā, kur runāts par ekonomisko brīvību un pamattiesībām, un vienmēr viņš ir labi sapratis mūsu problēmu par um, direktīvu, kurā runā par norīkotajiem darbiniekiem. Šajā tekstā varētu labāk aplūkot uh, smagos jautājumus. Un mūsuprāt, mehānisms, kas novestu pie risinājuma, būtu labāks tad, e, ja mēs skatītos uz pakalpojumu direktīvu, nevis uz direktīvu e, par preču brīvo pārvietošanos. Un tā šis rezolūcijas priekšlikums varētu mums dot pat vēl lielāku um, devumu nekā uh, ja mēs tā pēkšņi nolēmtu ķerties pie pasākumiem. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs vēl varētu sagaidīt arī situācijās, kad lietas nonāk līdz tiesai. Un mēs novērtējam arī to, ka jāplūko jautājums par sekundāro likumdošanu, kā pamatiesības ir e, respektētas. Mēs esam piedāvājuši astoņus priekšlikumus, un jūs varētu redzēt e, manos slaidos, kaut arī pašlaik man nav laika iedziļināties detaļās, bet mūsu ekspertu ziņojumos ir gan paskaidrojumi, gan analīze par juridisko kontekstu. Uh, Un eh, pašlaik eh, šis materiāls ir sagatavots angļu un franču valodā. Vakar to pabeidzām, un mēs to nosūtīsim arī parlamentam. Vai regula, ko sagatavo komisija, var atrisināt mūsu problēmas? Eh, fokus ir uz ieviešanu dzīvē, un kā to uh, tiesiski regulēt. Un te nu jānā par sociālajiem partneriem un FIAK un uh, dubult un dubult un, un, un citām organizācijām, bet uh, to, ko teica Silvas kungs, un arī, ko mēs esam dzirdējuši diskusijās komisijā, nevienmēr atrisina mūsu eh, problēmas attiecībā uz to, kā uh, interpretēt uh, direktīvu par norīkotajiem darbiniekiem. Tad, kad mēs runājam par aizsardzību, te nu mēs nonākam tieši par to, kā šo direktīvu interpretē līguma kontekstā. Un uh, mēs nevaram nekur tālāk kā minimālie standarti arī aiziet, un tas ir tieši tas, kā mēs interpretējam šo direktīvu. Tātad ne visu var ar regulu uh, atrisināt. Uh, bez tām regula arī mm, tādas interesantas lietas iekļauj, uh, kā uh, uh Eiropas līmenī saistības, jo nacionālās sistēmas nevar atrisināt pārobežu lietas. Un kad mēs saskamies ar šo ļoti jūtīgo lietu, tad jāsaka, ka šo te uh, regulu ir tā ļoti precīzi novest līdz galam ir tikpat grūti, kā uh, šis darbs uh, attiecībā uz direktīvu par norīkotiem darbiniekiem. Uh, Bet mēs, protams, visus komisijas priekšlikumus ļoti rūpīgi analizēsim un visu, kas eh, noderēs mūsu darbā, eh, gan no parlamenta puses, eh, gan citām iesaistītajām pusēm, ņemsim vērā. Tiesu instrumenti paliek arvien svarīgāki dalību valstīs Un uh, eh, Riveta, gadī, Riveta lietā arī tas parādījās. Un dalība valstis ļoti lielu nozīmi piešķir uh, eh, Riferta lietā dalībvalsts ļoti lielu nozīmi piešķir tam, kā aizsargāt šo te instrumentu sarunas par koplīgumi, koplīgumiem. A, ILO konvencija 94. gadā uzliek par pienākumu dalību valstīm eh, respektēt eh, um, sarunas par koplīgumiem. Desmit dalību valstis ir šo dokumentu ratificējušas. Un paliek atklāts jautājums, kā e, ņemt vērā to, ko ir norādījis tiesa, uzņemoties e, e, gan šī dokumenta mm, prasības E, gan domājot par to, kā rīkoties tālāk. Un kopsavilkumā man jāsaka, es laikam neesmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Kādi jautājumi parādīsies atkal un atkal? Es domāju, ka jūs, protams, interesēties par to, kā ir darbs mums ar darba devējiem. Es domāju, ka mums ir bijuši gan konstruktīvas, gan garas, gan ļoti patīkamā atmosfērā noritējuši debats gada laikā. Uh, un mēs esam pamatā varējuši vienoties par visiem galvenajiem jautājumiem. Un tas nozīmē, ka mēs arī e, turpināsim runāt par tādiem jautājumiem kā mobilitāte, un ja sociālie partneri varēs vienoties, e, un zinās, ka mēs ņemam e, vērā e, pamata instrumentus, tad tas visiem būs ļoti noderīgi nākotnē. Paldies! Uh, paldies, un pēdējais runātājs uh, Maksim Kungs no Business Europe, Eiropas uzņēmumu konfederācijas. Vārds jums. Madam Chair, dear members of the European Parliament. Priekšsēdētāji Eiropas parlamenta deputāti, pirmkārt es pateicos par to, ka ļāvāt mums uh, iepazīstināt jūs ar EKT eh, spriedumiem saistīto ziņojumu. Eh, te runa arī par pretrunīgajiem spriedumiem, un eh, tas atspoguļo vienošanās punktus, kā arī tādus strīda abolus. Mēs pabeidzam šo darbu 19. martā, un kopš tā laika arī ir nolēmts, ka Šis priekšlikums par norīkotiem darbiniekiem tiks publicēts gada laikā. Darbu atbalstīja arī Montīkungs savā uh, darbā jaunā stratēģija vienotajam tirgum māja sākumā. Mēs uzskatām, ka šis uh, ziņojums uh, sniedz uh, līdzsvarotu devumu debatē komisijas priekšlikumu kontekstā panākt labāku norīkoto darbinieku direktīvas ieviešanu. Es esmu atnesis dažas šī ziņojuma kopijas. Uh, un jūs eh, varat eh, iepazīties ar to detalizētāk. Kā Katlīna nu pat norādīja, tas ir bijis ļoti ilgstošs process, bet mēs eh, patiešām iedziļinājāmies visās problēmās, un tā ir, ka mēs nevienojāmies par visām tām, bet ir dažas lietas, kuras es vēlētos uzsvērt, un kas liecina par to, kur Eiropas sociālajie partneri varētu nonākt pie vienprātības. Pirmkārt, vienotā preču un pakalpojumu un kapitāla kustība ir eh, labi jāizstrādā un eh, jebkādi trūkumi ir jālikvidē. Otrakārt, uh, eh, no ekonomikas, sociālās un kultūras perspektīvas eh, arī šie procesi ir svarīgi. Treškārt ir jāsaglabā godīgas konkurences vide, visi uzņēmumi un pakalpojums sniedzēji salīdzināmā situācijā ir jāpakļauj līdzvērtīgiem noteikumiem un regulējumam bez diskriminācijas. Un visu beidzot es gribētu norādīt, kā norīkot to darbinieku direktīva kas attiecas uz 0,4% Eiropas eh, strādājošo, ir labi jāīsteno un jāievieš. Eh, tik tālu par sociālo partneru vienošanos. Šodien mēs gribam uh, paust savu viedokli par to, kas turpmāk būtu jādara, bet vispirms es gribētu sniegt atgrieznisko saisti par to, saiti par to, ko jūs parlamentā pēdējo gadu laikā esat darījuši. Jūs pēdējais eh, ziņojums bija 2008. gada oktobrī par koplīgumiem Eiropas Savienībā. Jūs arī norādījāt, ka uh, Eh, norīkoto darbinieku direktīvas daļai pārskatīšana nedrīkst tikt izslēgta. Ir jāņem vērā problēmas, ko ir aktualizējuši EKT spriedumi. Uh, Un eh, piedaloties šajā uzklausīšanā, mēs vēlamies Eiropas parlamentam parādīt, ka nav vajadzības eh, pārskatīt norīkoto darbinieku direktīvu. Eh, pirmais iemesls tam ir tiesības streikot un vienoties par koplīgumiem. Šīs tiesības ir jāsaglabā. Reizēm EKT e spriedumos tiek ignorēts, kā tas bija Vikingu un Lavalu gadījumā, un kā jau Da Silva norādīja. Uh, Tātad tiek ignorētas eh, tiesības piedalīties streikos, kā Eiropas Savienības pamatiesības, bet kopš tā laika ir notikuši dažādi notikumi. 2009. gada decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, un eh, tas, tajā ir saisto, tas padarīs saistošu Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību hartu, un tāpēc ir svarīgi saprast un izvērtēt, kādas tad būs juridiskās ietekmes šādām te izmaiņām, jo ir virkne problēmu, kas ir pastāvējušas jau ilgi, un svarīgi ir sākt ar pašreizējo situāciju, un mūsuprāt, tādajādi tiktu atrisinātas daudzas problēmas, proti ar šī saistošās darbības palīdzību. Runājot par EKT jurisdikciju, tiesības streikot nav absolūtas tiesības, kā tiesības uz dzīvi vai kā spīdzināšanas aizliegums. Šīs tiesības nedrīkst tikt ierobežotas, savukārt streikošanas tiesības ir jāizmanto propor proporcionāli, bez ierobežojumiem, eh, tās var ierobežot citas tiesības un brīvības. Un eh, līdz ar to tas atšķiras no pamattiesībām pamattiesības, piemēram, izteiksmes tiesības arī. Dažas no tām jāizmanto proporcionāli. Vikinga gadījumā nebija mēģināts atkal izgudrot divriteni, te tika vienkārši atkārtota Eiropas Savienības jau esošā judikatūra, proti e, proporcionalitāte kopīgās darbībās ir vajadzīga. Papildus tām e, daudzām dalību valstīm tas arī nav nekas jauns, jo tajās pastāv nacionālajie noteikumi, kas nosaka ierobežojumus e, streikošanas tiesībām. Uh, Gada diskusiju laikā ar EKT mums e, neizdevās nonākt pie vienota kopsaucēja, jo mēs e, koncentrējāmies uz faktu, ka nestāv, nepastāv hierarhijas starp ekonomiskajām brīvībām un sociālajām tiesībām vienotajā tirgu, bet beigu beigās bija grūti rast formulējumu. Un tam par iemeslu bija tas, ka uh, Jau šobrīd mums ekonomiskās brīvības ir ierobežotas, ļoti lielā mērā ir Eiropas Savienības noteikumi, dalību valstu noteikumi un šo noteikumu miedarbība nozīmē to, ka ekonomiskās brīvības ierobežo ļoti daudz nosacījumi. EKT norādīja, ka tiesības uz kolektīviem pasākumiem ir jāizmanto proporcionāli, līdz ar to pastāv savstarpēja piekāpšanās starp, starp šiem abiem aspektiem. Uh, un eh, mums neizdevās nonākt pie kompromisa par faktu, ka ir vajadzība izmantot šīs tiesības proporcionāli. Veiktie pasākumi dalību valstīs, par kurām bija runa, lai tās atbilstu EKT tiesībām, mūsuprāt, neļāva labāk eh, ieviest norīkoto darbinieku direktīvu šajās valstīs. Uh, neskarot viņu eh, nozares attiecību sistēmas. Piemēram, Lavals spriedums liecina par eh, Zviedrijas eh, koplīguma sarunu sistēmas īpatnībām. Tur nav vispārēji saistošu koplīgumu, un tāpēc reizēm nebija iespējams noteikt, kādu pienākumu būtu attiecināmi uz norīkotiem darbiniekiem. Šis pārskatāmības trūkums šobrīd tiek risināts, un tāpēc norīkoto darbinieku uh, direktīvas labāk ieviešana Zviedrijai ir nepieciešama, bet pasākumi nacionālajā līmenī uh, nekādā veidā neietekmēja Zviedrijas uh, ekonomiskās sistēmas pamatiesības. Uh, Mēs guvām iespēju atbildēt uz interpretācijas jautājumiem, kas radās e, pētot norīkoto darbinieku direktīvu. Mūsuprāt, šo direktīvu nevajadzētu pārskatīt. E, Tā bija otrā svarīgākā doma, ko es gribēju jums paust. E, Šī direktīva veidos malku līdzsvaru starp pārobežu pakalpojumu sniegšanu un kopīgo vajadzību radīt godīgas konkurences vidi uzņēmumiem, te pašā laikā vienlīdzīgi aizsargājot norīkotos darbiniekus. Uh, Mūsuprāt, šī direktīva joprojām kalpo šim mērķim, tā atvieglo pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, nosakot virkni uh, lī noteikumu valstīm un uh, uzņēmumiem, te pašā laikā radot juridisku ietvaru norīkotiem darbiniekiem un uh, izvairoties no šķēršļiem pakalpojumu sniegšanā. Visiem uzņēmumiem, kas norīko darbiniekus citā dalību valstī, vajadzētu noteikt eh, vienotus noteikumus, eh, kuriem būtu jāpie, jāpakļaujas līdzvērtīgi, un tāds arī ir šīs direktīvas mērķis, eh, proti nevis veidot līdzvērtīgas attieksmes principus starp darbiniekiem, bet gan starp uzņēmumiem un šī direktīva sniedz uh, pietiekamu aizsardzību norīkotiem darbiniekiem, skaidri nosa nosakot uh, šīm valstīm noteikumus, proti tostarp arī minimālās uh, samaksas likmes, kas Eiropas Savienības tiesību aktos nav parasts gadījums. Eiropas Savienība nenosaka algas, tās ir dalību valstu kompetencē un sociālo partneru kompetencē. Bet šajā gadījumā, tā kā šī nav harmonizācijas, bet gan koordinācijas direktīva, Algu jautājums arī ir eh, tās uh, centrā. Mūsuprāt, EKT spriedumi nav ietekmējuši šo smalko līdzsvaru, un tāpēc, mūsuprāt, pārskatīšana nav vajadzīga. Mēs drīzāk uzskatām, ka EKT spriedumu aktualizētās problēmas ir saistītas ar direktīvas praktisko ieviešanu dažādos nacionālos kontekstos, un šajā gadījumā ir vajadzīga pasākuma, lai, uzvaru, lai uzlabotu administratīvo sadarbību starp dalību valstīm, veicinātu labāku uzņēmumu un darbinieku informētību par eh, darba apstākļiem, kas jāievēro visās dalību valstīs, ir priekšnosacījums panākt labāku direktīvas eh, izpildi, un mūsuprāt, te vēl joprojām ir vieta uzlabojumiem, tomēr jebkādi pasākumi direktīvas ieviešanas uzlabošanai nedrīkst radīt pārmērīgu slogu uzņēmumiem, un mēs apzināmies, ka pastāv arī diezgan skaidra EKT jurisprudence un arī ir pasākumi, kas ir pieņemami un tādi, kas nav. Noslēgumā. EKT spriedumi patiešām ir aktualizējuši vairākas problēmas attiecībā uz to, kā norīkoto darbinieku direktīva tiek transponēta dažās dalību valstīs, bet šīs dalību valstis ir veikušas pasākumus. Uh, lai pārskatītu procesu EKT spriedumu kontekstā un analizētu nozares attiecību sistēmu pašos pamatos. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments piekritīs tam, ka nav vajadzības pārskatīt norīkoto darbinieku direktīvu, mums vajadzētu koncentrēties uz administratīvās sadarbības nostiprināšanu, lai uzlabotu uzņēmumu un darbinieku informētību, kas ir priekšnosacījums uh, noteikumu ievērošanai. Un uh, es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem diskusijas laikā, ja jūs vēlaties uh, koncentrēties uz kādiem aspektiem. Paldies par uzmanību. Paldies. Uh, bija ļoti noderīgi uzklausīt jūsu ziņojumus, un tagad mums ir iespēja uzklausīt citus jautājumus. Un lūdzu jūs uzdot konkrētus jautājums, un šobrīd ir trīs cilvēki, kuri var atbildēt uz eh, šiem jautājumiem. Eh, vispirms Ludvigsen kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties runātājiem par izklāstu, jo mēs jau esam daudz runājuši par nolēmumiem. Ar, Laval Vikinga nolēmumiem. Un esmu vienmēr bijis izbrīnīts par to, kā ir tiesa lēmusi un kāds ir bijis tās doma pavadiens. No arotbiedrību puses bieži tiek runāts par to, ka netiek respektēts īlo konvencijas. Un saskaņā ar šiem nolēmumiem strādājošajiem ir jāstrādā pār, ja es tā varētu sacīt, prēmijām, kuras nemaz nevar nodēvēt par algām. Un es pats esmu strādājis ilgus gadus. Zviedrijas arotbiedrību kustībā es esmu redzējis, kā lietas notiek ar visiem šiem cilvēkiem, kurus eksploatē nenopietni darba devēji. Šeit ir runa ir vienkārši par sociālo dempingu, ne vairāk, ne mazāk. Un šeit varētu uzdot sev jautājumu, kā mēs esam varējuši nonākt līdz šādai situācijai, jo ir direktīva, kurai ir jā. Uh, aizsargā strādājoši ārpus savas mītnes zemes. Šeit nav runa par to, ka tiem eh, tiek eh, nodrošināt labāk apstākļi, bet nedrīkst arī piedā, nodro, pieļaut to, ka viņu eh, apstākļi krietni vien sliktāki. Piemēram, Zviedrijā me, nav pat tiesība vairs prasīt tādu pašu atalgojumu par tādu pašu darbu. Un, uh, ir pilnīgi skaidrs, ka šī direktīva ir jāpārskata, lai labotu problēmas, kuras izriet no šī nolīguma. Ir kaut kas jādara šajā sakarā, un es gribētu zināt, vai ar šādām šeit ir runa par uh, Eh, eh, konkurence nav nekas eh, pret konkurence, tomēr konkurence ir jābūt godīgai. Un es domāju, varbūt vajadzētu ratificēt īlo konvenciju un to piemērot. Eiropas Savienības likumdošana šobrīd vairs pret šo konvenciju. Vai tas būtu pareizais veids, vai mums atkal vajadzētu pievienoties tai valstu grupai, kas neievēro konvenciju, piemēram, Albānija, Dienvidkoreja un Zimbabve un vēl citas. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies. Mums nav pārāk daudz laika atlicis, un ja jūs vēlaties saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, tad lūdzu izsakieties īsi un uzdodiet konkrētus jautājumus. Būtu labi, ja jūs varētu maksimāli to formulēt pusotras minūtes laikā. Es pulksteni neslēgšu iekšā, bet tomēr lūdzu jūs pieturieties pie tā. Uh, Krustens Koks, paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad Dānija mainīja noteikumus. E, tas notika tad, kad Dānijas modeli kritizēja Eiropas Savienības tiesa un parlaments un citi piekrīt. Es gribētu uzdot divus konkrēts jautājumus komisijai, jo ir vairākas lietas, kas man izbrīnīja īpaši. Jūs runājat par iekšējā tirgus noteikumiem. Šeit mums ir horizontāla sociālā klauzula. Mēs runājam par pamatiesību hartu, un es gribētu zināt, kāda ir situācija ar šo hartu attiecībā uz ko, darbu koplīgumiem. Ja šeit ir viestrādnieki, eh, un viņiem darba apstākļi ir sliktāki nekā izcelsmes valstīs, tad acīm redzot ir kaut kāda problēma ar to. Un mums ir nepieciešama zinām noteikuma, lai viss būtu pilnīgi skaidrs, jo ilgā termiņā tā nevarēs strādāt, ja ir modelis, kurš tiek kritizēts šādā veidā. Un apstrīdēts. Paldies, Klārka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es atbalstu e, brīvstrādošo tiesības. Esmu pietiekoši ilgi nodzīvojis apvienotie karastē no visas Eiropas, kur ir strādājoši. Un skolotājiem no visas eh, Eiropas nebija problēma. Es pats esmu skolotājs pēc profesijas, viņiem nebija problēma Eiropā, bet tagad jautājums šeit uh, ir nevis par atsevišķām personām, bet par uh, masveidu kustību. Un kāpēc šie nolīgumi nonākuši pie situācijas, ar kuru, kur? Viņi saņem, šie strādājušie saņem mazāku atalgojumu nekā tiecīgai valstī. Ar kādām tiesībām uh, Eiropas eh, Savienības tiesa eh, pārkāp šo valstu likumdošanu? Vai jautājums ir par to, kā šobrīd ir eh, jāveicina strādājošo masveidu kustība, lai izjauktu, izjauktu valstu atšķirības un tādējādi izjauktu nacionālās valstis kopumā. Paldies, eh, Fide Figereido kundze, nākošais runātājs. Paldies! Es eh, vēlētu eh, rūpīgi uzklausīju visus runātājus. Un es nonāku šeit pie vairākiem jautājumiem, uz kuriem nav atbildes. Ne strā, līgumos, ne direktīvā un vēl jo mazāk atbildēs, ko ir sniegusi Eiropas kopienu tiesa, jo šajā gadījumā tiek pārvērtētas uzņēmumtiesības attiecībā pret strādājošo tiesībām. Un šis jautājums tiek skatīts un piemērots atšķirīgos veidos, bet Mums ir jāatzīstas, ka galu galā vienlīdzīga tiesība, vienlīdzīga atalgojuma princips, Eiropas sociālā modeļa aizstāvības princips tiek apdraudēts ar notiekošo. Un ne tikai sociālajā, sociālā dempinga praksē, kas tiek izmantots, kā, kur tiek izmantots eh, kā arguments šīs Eiropas kopienties nolēmums, bet arī eh, pietrūkstot eh, strādājošo direktīvā šī jautājuma aptvērumiem vai arī ar attiecīgu Lisbonas līguma interpretāciju. Ja mēs eh, padziļinām šo lasījumu, tad es vēlos sacīt, ka vienīgais veids, kā problēmu atrisināt, būtu pārrakstīt Lisabonas līgumu, norādot, ka eh, strādājošo tiesības netīdrīkst eh, tikt apdraudētas um, ar brīvas konkurences vai brīvas uzņēmējdarbības tiesībām. Brīva konkurence ir uzņēmumu tiesības, bet tām ir savas robežas un tās nedrīkst apdraudēt strādājošo tiesības, un tam ir jābūt pamat tiesībām, eh, pamat jautājumam, kas, kam ir jātiek iekļautam līgumos, kur, kas tur nav iekļauts, un tādajādi ir vesela rinda ar uh, interpretācijām, kas, eh, kuras vienmēr ir pret strādājošo tiesībām. Protams, ka es nespēju pieņemt tos argumentus, kas šeit tiek nosaukt, norādot, ka nav nepieciešams grozīt un uzlabot viestrādnieku direktīvu. Enfim, uh, un arī es šeit nezinu, kā var situāciju uzlabot Ja nav iespējama vienošanās starp sociālajiem partneriem, tad eh, pēc tā, ko es dzirdēju biznesa jūrā, būs ļoti iespējams eh, sarežģīti, bet komisijai vajadzēs veikt pasākums un nāk klajā ar priekšlikumu, kas ar kura palīdzību varētu izbeigt sociālo dempīgs un ar kura palīdzību varētu tikt aizsargātas viss vājāko uh, ar to es domāju strādājošo tiesības, vai arī ir skaidri jāpasaka, ka e, mēs neesam labākā situācijā kā Āzijas valstis. Paldies! Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl Es piekrītu šiem argumentiem, kurus eh, piedāvā Eiropas arotbiedrību pārstāve. Ja tika izveidota, eh, tad, kad tika izveidota Eiropas eh, darba organizācija, tad tiesības uz streikiem, citi pasākumi pat ierobežoja arotbiedrību tiesības līdz pat e, tam, ka tika likvidētas arotbiedrības e, kā pēdējais e, šķērslis brīvajam tirgum. Tādi, tādi lozungi, kā nepieciešamā atbrīvoties no strādājošajiem, citi lozungi tika izmantot. Norādīsim skaidri, kā Eiropas sociālā sistēma Eh, nekam nav derīga. Un kāpēc eh, tad eh, vēlētāji nebalsos Eiropas vēlēšanās lūk Eiropas projekts un tā gals? Paldies, Hatu kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mani jautājumi būs īsi. Es gribētu pateikties trim runātājiem, kas uzstājās ar saviem ziņojumiem. Šī ir ļoti sarežģīta problēma, un es esmu izlasījusi Eh, zinām daudzumu materiālu par šiem lietām, un man ir vēl daudz lasāmā, jo problēma ir sarežģīta, bet komisija savā šī rīta paziņojumā norādīja, ka regula, ja tāda ir, eh, risinās problēmas, tai būs jārisina problēmas, bet, manuprāt, galvenais ir definēt, kādas ir problēmas, un puses diez vai varēs par to vienoties. Uh, Tāpēc, ja jūs varētu mums skaidri pateikt, kādas ir galvenās domstarpības jūsu starpā, kad ir runas par problēmu definēšanu, tas būtu ļoti svarīgi. Otrakārt, mums vairākas reizes norādīja, ka nepastāv hierarhijas starp ekonomiskajām brīvībām un tiesībām veikt kolektīvus pasākumus, taču paraugoties uz tiesas spriedumiem, kuru pamatā bija konkrēti apstākļi, uh, tiesa šķiet ir nostājusies ekonomisko brīvību pusē, un uh, tiesības piedalīties streikos nav absolūtas tiesības, tā mums saka, un tāpēc šajā kontekstā man rodas jautājums, vai brīvības sniegt pakalpojums ir absolūta brīvība. Visu beidzot, un uh, es, protams, varētu saņemt šo informāciju kaut kur citur, bet es tomēr pajautāšu. Mums ir teikts, ka Zviedrijā tiesība akti šobrīd ir mainījušies. Es gribētu jautāt, uh, Vai, eh, ja šāds gadījums atkal notikt, ja būtu cita lavāla lieta Zviedrijā, piemēram, rīt, kas būtu citādāk? Paldies! Nākamais runātājs. Graf. Paldies, priekšsēdētāji, paldies trim runātājiem. Man nav Eh, neviens jautājums ne biznesa Eiropai, ne, ne Eiropas arotbiedrības eh, konfederācija. Bet man ir jautājumi komisijai. Pirmais jautājums. Vai mūsu rīcībā varētu būt, eh, būt iespēja skaidrā lasījumā kliedēt šaubas par komisijas pozīciju? Katrā ziņā es gribu izmantot šo minūti, lai atsauktos uz uh, manuprāt, ļoti būtisku jautājumu. Esmu dzirdējis, ka komisijas e, pārstāvis apstiprina, ka e, e, nolēmumi nav nekādā veidā kavējuši vai pārkāpuši nevienu strādājušo tiesībām. Un dzirdot to, ko saka starptautiskā darba organizācija, ka un to, ko mēs esam dzirdējuši Zviedrijā, Dānijā par strādošo vēsturi, vai un to, kā tas ietekmē tik nozīmīgus nu, nolī, nolēmumus un tik nozīmīgus brīvības, tiek radīts, ka š, šie jautājumi regulē tādas lietas kā tiesības uz streikiem, kas, un cits jautājums savukārt streika tiesības ir ļoti skaidri atrunāts, ļoti ierobežots. Un e, šeit mēs saskaramies ar strādājošo tiesībām, ar ILO dokumentiem, un es gribētu uzdot komisijas pārstāvēm. Vai tad, e, vai Eh, jūs gan apgalvojat, ka jūs neizslēdzat pārskatīšanu, bet jūsu argumentācija ir pilnīgi pretēji. Taču, lūdzi, neveidojiet tādu sil siloģismu, kur visi, eh, visi apgalvojumi ir pret pārskatīšanu, jo beigās pārskatīšana ir skaidra. Un ir problēma vienk eh, vien vienkārši ar piemērošanu. Kad bija skaidrs, ka šīs direktīvas Eh, sakarā ir tik daudz sūdzību un problēmu. Bija pilnīgi skaidrs, ka šī direktīva eh, pārkāpja strādājošo tiesības eh, aizskar pamatiesību hartu. Ir jābūt elementiem, kam ir jābūt skaidriem, un katrā ziņā ir ļoti plašas diskusijas par šo elementu interpretēšanu. Mēs runājam šeit daudz vairāk nekā piemērošana. Taču kā mēs varam paskaidrot tiesu nolēmumu, nemainot, nemainot esošo normu. Un kā var izvairīties no tā? Būs sacīja, ka no, nu, no šīs problēmas, no tā, ka šī problēma atkārtojas. Šādi atgadījumi turpina atkārtoties un parādās no jauna un jauna. Jo Eh, šai direktīvai nepieciešams eh, kaut kas vairāk nekā vienkārši norādes par interpretāciju. Paldies, un pēdējais runātājs Kaferātī kungs. Grācie. Paldies, eh, priekšsēdētāģe. Pēdējo dienu laikā es dzirdēju daudz slavinām Montīkunga tekstu Un ja šis teksts eh, tiks eh, pieņemts, tad būs nepieciešams eh, radikāli mainīt direktīvu, jo, manuprāt, nav iekšējā tirgus, ja nav līdzsvaru, ko pieprasa Montīkungs līdzsvaru starp ekonomiskajām tiesībām un strādājošā tiesībām, jo bez šāda līdzsvara dempings ir neizbēgams, tāpēc, ka mm, mobilitāte E, nozīmē, ka ikdienas praksē dažādie noteikumi, dažādās situācijas, atšķirīgais Eiropas Savienības valstīs e, var tikt piemērot, un tāpat arī ir izveidojušās tīri objektīvas saiknes. Un, ja mēs uzskatām par nepieciešamām tiesības uz koplīgumiem, mums ir jāatzīst tajā pašā laikā tiesības uz streiku. Un e, tiesības ar attiecīgām pārstāvniecības modalitātēm, jo koplīgumu īstenot tie, kuri e, saņem šeit uzdevumu nostrādājošiem. Mums ir jābūt partārām attiecībām starp e, uzņēmumu un strādājošo pārstāvjiem. Ir atšķirīgas intereses, kas tiek pārstāvētas, tādējādi ir konflikti un kā pamat instruments ir streiktiesības. Un ja mēs visu šos aspektus kopā nesaistām, tad pastāv risks, ka mēs atbalstām tā vienotā tirgus prasības un uh, mūsu rīcībā nav šim nolūkam nepieciešama instrumenta. Un no manas puses īsts jautājums par piemērošanas direktīvu. Jā, es saprotu, ka nav pārāk daudz laika, bet par e, piemērošanas jautājumu. Es zinu, ka mums ir jārunā par direktīvas pārskatīšanu, taču, ja direktīva tiek labi piemērot, vai nepieciešams to pārskatīt? Un tomēr katram ir viena minūte. Jā, es izmantošu savu vienu minūti. Es domāju, Harkins kundzes uzdotais jautājums ir būtisks, uz to ir jāatbild. Un es gaidu, kad, visu laiku gaidīju, kad šis jautājums tiks uzdots. Jā, nevienas tiesības nav absolūtas, lai gan eh, varbūt tiesības uz dzīvību ir, ap, ir tuvu tam, bet arī šis jautājums tiek ap, apspriests, dažkārt un diskutēts. Eiropas Savienības tiesa runā par līdzsvaru, un mēs bieži runājam par līdzsvaru. Un tad mēs kā organizācija mēģinam aizstāvēt strādājošos pārobežu situācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kā mēs to darām, mēs vēlamies vienlīdzību starp šiem strādājošiem visās valstīs, un mēs baidāmies ka ja mēs eh, to nedarīsim, tad radīsies problēmas ar imigrantiem. Mēs nevēlamies, lai tā tas būtu, mēs vēlamies iekšējo tirgu, un tāpēc mēs veicam šīs darbības. Un eh, tādā gadījumā šīs darbības tiek uzskatīts kā vērstas pret brīvu kustību uzņēmumiem. Bet eh, kas tad ar problēmām pārvietoties uzņēmumam. Viss ir kārtībā, bet vai mēs vienmēr varam izmantot līguma aizsardzību pret visu, kas stāv ceļā, jo, ja jūs pārceļat savu galveno mītni tikai tāpēc, lai izvairītos no sociālajiem pasākumiem, no sociālās drošības, no koplīgumiem, tad vienīgais iemesls, kāpēc jūs pārceļaties no Helsinkiem uz Tallinam, ir eh, tas, ka jūs varat maksāt mazāk strādājošiem Es domāju, ka jūs varat šajā gadījumā pārcelt e, savu mītni, bet nedrīkstat piesaukt līgumus. Es domāju, to mēs apspriežam, un es gribu pateikties Harkins kundzei par šo uzdoto jautājumu. E, paldies! Čerūtīkungs, jā, ļoti īsi. Jāidentificē problēmas. Jūs runājāt par pareizo līdzsvaru starp ekonomiskām brīvībām un kolektīvām darbībām. Es domāju, ka tieši to mēģina panākt e, Eiropas Savienības tiesa, taču mums ir jāatzīst e, strādājošo tiesību pārākums e, izmantot kopīgas darbības. Brīvības jau pastāv, un ja jūs vēlaties līdzsvaru, tad ir jāuzklausa Eiropas Savienības tiesa, kurai jānorāda, kādā veidā mēs to varam līdzsvarot. Tālāk vēl viens jautājums kādos apstākļos eh, norīkoto darbinieku direktīva ir jāpiemēro. Un šeit viens no galvenajiem principiem ir tas, ka tas attiecināms ir uz visām kompānijām. Apstākļi bija skaidri, kuros gadījumos to apliecina uz eh, visām kompānijām, jo eh, tās neietilpst koplīguma sistēmā. Un šī problēma vairs nav, tā ir atrisināta komisijas ar komisijas palīdzību. Un tālāk jautājums, kādos apstākļos, kad jums ir vispārīgais koplīgums, e, kad tas var e, būt ar atšķirīgiem noteikumiem, un es domāju, ka š... E, šeit mums ir viss skaidrs, nor... skaidri norādīts, kad ir iespējams šos uh, norīkoto darbinieku direktīvas noteikumus, eh, kādā veidā tie ir jāievēro. Un mums ir jādomā par direktīvas ieviešanu. Well, uh, the easiest question is... Uh, vārds komisijas pārstāvjiem. Vieglākais jautājums bija, vai mana uh, ziņojuma teksts būs pieejams. Jā, tā būs. Runājot par citām problēmām, daudz runātāji norādīja, ka algas un darba apstākļi norīkotiem darbiniekiem ir jāpielīdzina pašmāju darbinieku algām un apstākļiem. Un e, tāpēc mēs sākām pētījumu par ekonomiskiem un sociālajiem apstākļiem, ar ko saskaras norīkotie darbinieki un uh, Eh, cerams, ka tādējādi mēs gūsim skaidrāku pārskatu par situāciju. Un, principā eh, direktīvā vajadzētu izvairīties no sociālā demplinga, jo eh, tā pieprasa minimālās algas, darba laika, drošības un citu nodarbinātības nosacījumu piemērošanu norīkotajiem darbiniekiem. Minimālā alga var tikt noteikta divos veidos, vai no nu ar tiesību aktiem, vai arī ar vispārēju piemērojumu kopīgu vienošanos, bet algas, kuras nosaka ar koplīgumiem, nav vispārēji piemērojams, jo tās nav piemērojams visiem darbiniekiem uh, visās valstīs. Uh, un, ja direktīva nosaka šādus uh, lietas, tad uzņēmumiem būs jāmaksā lielākas algas norīkotajiem darbiniekiem nekā dalību valstis maksātu tiem darbiniekiem, kur algas nereglamentē koplīgumi un ir svarīgi nodrošināt eh, vienlīdzīgu spēles laukumu vietējiem un ārzemju uzņēmumiem. Šo noteikumu interpretācija nav problēma vairumā Eiropas Savienības dalību valstu, jo eh, vispārīgi uh, koplēmumi ir vispārēji piemērojami. Tajās dalību valstīs, kur šie mm, koplīgumi nav piemērojami, pastāv diferenciācija, kur daži nolīgumi ir piemērojami, bet citu veidu nolīgumi nav. Eh, tālāk, eh, runājot par starptautisko darbu organizāciju, tas nav visas organizācijas viedoklis, bet gan organizācijas eksperta komitejas viedoklis. Un ja mēs pievēršamies apvienotās karalistes situācijai, uh, un jo īpaši eh, tiesību aktiem par streikošanas tiesībām apvienotajā karalistē. Šī eksperta komiteja jau ir izplatījusi virkni rekomendāciju, tomēr ir acīm redzami, ka gadījumos, kad mēs saskaramies ar ģimenes eh, tiesību principiem, ko nosaka likums, nolīgums harta, mums ir problēma ar eh, vienlīdzīgumu, bet mums nav sekundāro tiesību aktu, kas skaidri nosaka, kā šos principus vajadzētu piemērot praksē. Un mums vienmēr ir jātiecas rast pienācīgu līdzsvaru starp sociālajām tiesībām un ekonomiskajām brīvībām arī ģimenes eh, tiesību aktu kontekstā. Vai mēs varam šīs problēmas atrisināt ar sekundāriem tiesību aktiem? Jā, tā tas ir, bet, eh, diemžēl, nolīgumi nesniedz eh, Eiropas Savienībai kompetences attiecībā uz streikošanas tiesībām. Atsauc uz to ir 153. panta 5. paragrāfā, un tāpēc, diemžēl, komisija savā pozīcijā nevar būt tik viennozīmīga lemjot par to, ko lemt ar eh, pamatiesībām, ko darīt ar pamatiesībām. Ir kompetences ierobežojums, un tas ir jāņem vērā. Taču, kā jau es norādīju, Montī kunga ziņojumā ir eh, zināmas rekomendācijas, un mēs eh, tās pētam un neatstāsim bez uzmanības savā galīgajā risinājumā. Runājot par direktīvas pārskatīšanu, uh, Priekšsēdētāja, eh, diemžēl mums vairs nav laika. Vai jūs varētu nosūtīt savu prezentāciju mums, un ja dalībniekiem ir citi jautājumi, varbūt arī viņi varētu iesniegt tos rakstveidā? Eh, es baidos, ka tulkiem būs tūlīt jādodas prom, un mēs jau esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku, un mums vairs nav atļauts turpināt, lai kā arī mēs to vēlētos. Šī diskusija bija absolūti fascinējoša, un es pateicos visiem trim par jūsu devumu šajā diskusijā un atvainojiet, ka jūs tā pārtrauc. Uh, Nākamā sanāksme notiks 23. jūnijā un 24. jūnijā. 23. jūnijā pulksten trijos pēcpusdienā. Paldies!